So, dear colleagues, welcome. Cienījamie kolēģi, sveicu visus sēdē. Pirmām kārtām gribētu apstiprināt darba kārtību, ja nav nekādu iebildumu. Un tad sveicam uh, Danielu Nui un sāksim ar mūsu darba kārtības uh, pirmo punktu. Man ir ļoti svarīgs paziņojums jums visiem. Velso Barbēra, mūsu uh, sekretariāta uh, priekšnieku, nozīmē uh, piedalīties Brexit komandā, tātad sadarbojoties ar Barņiekungu. Tātad Adolfo pirmām kārtām apsveicam ar šo ļoti nopietnu uzdevumu. Un, protams, mēs ceram, ka mēs uzlabosim jau tā ļoti labās attiecības Eh, starp parlamentu un galvenā saruna vedēja komandu. Jūs ekonu sekretariātā esat strādājis dažādās eh, funkcijās jau desmit gadus, sākāt kā administrators, eh, pēc tam nodaļas vadītājs, pēc tam jūs tikāt nozīmēts kā cits struktūras vadītājs. Jāsaka, ka mēs augstu novērtējam jūsu spējas un uh, laipnību un sapratni pat viss eh, tādos sarežģītākajos laikos eh, pēdējo gadu laikā. Un jāsaka, ka personīgi arī esmu sadarbojies ar jums kopš 2014. gada un varu tikai apstiprināt un piekrist un eh, vēl gribu vēlreiz uzsvērt to visu. Man ir bijis liels prieks un gods sadarboties ar jums. Jūs tik tiešām esat ļoti labi vadījis mūsu sekretariātu. Mūsu sadarbība ir bijusi vienkārši izciltāka. Liels paldies par eh, šo ļoti eh, veiksmīgo darbu un paldies par jūsu profesionalitāti. Jūs ekon komitejā esat ļoti intensīvi arī strādājis gadu gaitā, jums arī ir bijusi izšķiroša loma. Uh, šajos eh, likumdošanas aktu tsunami laikos, strādājot arī pie finanšu pakalpojumu, banku savienības un eh, citu finansiālu raksturu regulējumu, tātad veidojot. Un tad, kad eh, man bija iespēja sadarboties, turpināt šo sadarbību ar Šāronu Bolus, tad uh, Kad es sāku darboties pēc Šārons Bols, tad es teicu, jā, ka arī mana darbība šeit vadot ekon komiteju lielā mērā pateicoties jums eh, ir tāda veiksmīga, un eh, mums jūsu pietrūks, bet tāpat laikā esam pārliecināti, ka jūs noteikti būsiet ļoti vērtīgs eh, dalībnieks šajā Brexit komandā. Paldies vēlreiz par jūsu darbu un atbalstu. Labi. Tāpat gribētu izteikt līdzjūtību visiem cietušajiem. Eiropā ir uh, smagi laiki, grūtas dienas bijušas apvienotā karalistē, Portugālē. Tā kā gribētu uh, paust arī manu un mūsu līdzjūtību un domās esam ar tiem, kas ir cietuši šajos nesenajos notikumos uh, Londonā, apvienotie nu, karalistē. Un tagad lūdzu par vanšu. Jā, ka uh, monetārās komitejas bijušī prieksniece, es arī gribētu novērtēt Adolfo veikto darbu un gribētu teikt, ka no pirmās minūtes, kad jūs sākāt uh, sekretariātā, mm, Jūs tik tiešām nodemonstrējāt visas šīs rakstura iezīmes, kuras uh, tika tad pieminētas, bet mūsu komitejas vārdā es gribētu sveikt arī uh, Anlīs Dodu, viņas ievēlēšanu. Uh, viņas darbība arī ir ļoti svarīga Brexit uh, kontekstā, un viņas darbs ir bijis ļoti noderīgs. Paldies! Brian Hayes. Vai varētu piekrist pievienoties jums un sveikt Adolfo par uh, šo ļoti svarīgo amatu, ko viņš tagad uzņemsies Eiropas Savienības vārdā, tik cieši sadarbojoties ar šo sarunu vešanas grupu un uh, Tik tiešām pēdējos desmit gadus viņš šeit ir strādājis vienkārši kolosāli. Es esmu šeit trīs gadus, bet esmu dzirdējis, ka jūsu loma, jūsu devums un līdervadība, ko esat demonstrējis attiecībā uz visiem likumdošanas failiem no tautas partijas puses, visu to labāko jums. Jūs uzņematies ļoti sarežģītu darbu, bet mēs jūs atbalstīsim. Paldies! Un tagad ķersimies pie mūsu uzklausīšanas. Kā jau es teicu, es gribētu sveikt Dalielu no I, uzraudzības valdes priekšstādātāju. Šī ir pirmā uzklausīšana 2017. gadā, kā to pārēdz, es teicām, regula un starp iestāžu vienošanās. Mēs tikāmies pēdējo reizi 23. martā šādā formātā, kad eh, jūs eh, strādājāt, eh, stāstījāt par 16. gada ziņojumu. Šis ir labs moments noturēt uzklausīšanu, jo atkal ir daudz dažādas lietas, kas skar Eiropas banku sektoru tieši šobrīd, un mums ļoti interesanti būs noturēt šo viedokļu apmaiņu par pašreizējo situāciju, tāpat arī ņemot vērā mm, to, kas ir eh, noticis ar Banka Populāru šo noregulējumu lietu, kur arī Eiropas parlaments cieši iedar, iesaistījies. Tāpat arī Eiropas centrālās bankas pārskata darbs un arī 2017. gada mārta lēmumi tiek pildīti. Un varbūt jūs varētu pastāstīt, ko banku uzraudzības jomā kontekstā nozīmēs Brexits. Pirms došu jums vārdu, gribētu no vienas puses paust eh, neapmierinātību ar to faktu, ka šis pirmais eh, noregulējuma gadījums eh, lieta ir notikusi ātri. Un tā kā bija arī attiecīgi pircējs, tad uh, Mm, bija iespējams izvairīties no tāda sāpīga beilīna procesa un bankas uh, kritiski varīgo funkciju pārnešanas. No otras puses, gribu norādīt, ka mani satrauc tas, ka bija jāpaziņo, ka banka ir uz bankrota robežas, vai varētu būt uz bankrota robežas, likviditātes krīzes dēļ, kas saistījās arī ar aktīvu slikto kvalitāti. Kaut gan šī banka veiksmīgi ir izgājusi divus uh, stresa testus un izgājusi arī šo pārbaudas procesu, kas bija atbilstīgs pirmajam. Mēs saprotam, ka notika arī pārbauda uz vietas, bet uh, nesam redzējuši, ka kādi pasākumi būti veikti pirms eh, šī lēmuma ķerties pie noreglējuma procedūras, tāpēc es to neuzskatu par veiksmu stāstu eh, SSM un gribētu attiecīgi dzirdēt no jums eh, par to. Tāpat uh, pastāv vēl zināmas bažas, jo noregulējumi ietvarā nav backstop, nav ēdis, nav demrēl, un mēs, uh, mums būs vajadzīgi gadi. Tā ka krīzes gadījumā, it īpaši tad, ja mēs neesam uh, spējīgi visu konstatēt attiecīgajā laikā, labi, tad ir jāpircējs, bet ja nav šāda pircēja, tā tad mēs būtu uh, izgājuši ļoti, ļoti tādu sāpīgu, bet pat, teiksim, graujošu beilinu procesu, e, uzliekot milzīgu slodzi ne tikai Spānijas, bet arī Portugāles banka garantiju sistēmai. Nu, šis, manuprāt, ir gadījums, kuru tik tiešām ir nepieciešams pārdomāt, kā mēs e, šobrīd esam aprīkoti, cik gatavi rīkoties krīzes situācijā. Tātad mūsu viesim vārds. Paldies, priekšsēdātāji! cienījamie parlamenta locekļi. Tāpat kā priekšsādātājs arī teica, gribētu sākumā norādīt, ka arī es savās domās esmu ar apvienotās karalistas Portugāles iedzīvotājiem, kas piedzīvo tik tiešām šausminošu situāciju. Ugunsgrēku dēļ Gribu teikt, ka man ir liels prieks būt atpakaļ šeit Eiropas parlamentā un pastāstīt jums par vairākiem ļoti svarīgiem jautājumiem banku uzraudzības jomā Eiropā. Un savās ievadu piezīmēs es runāšu par uzraudzības īstenošanu un Brexit kontekstu, tāpat arī runāšu arī par riska pakotni, kur šobrīd tiek pārunāta padomē. Sākšu vispirms eh, ar šiem eh, problēma aizņēmumiem par jaunāko informāciju. Banku aktīvu kvalitāti joprojām ir nopietnas izaicinājums Banku Savienībā kopumā, bet problēma eh, koncentrēs arī konkrētās valstīs liela apjoma problēma aizņēmumi samazina banku pelnesību un bankas ir mazāk spējīgas nodrošināt finansējumu reālai ekonomikai. Kā uzraugiem mums tāpēc ir jāpievērš liela uzmanība šo problēmu aizņēmumu problēmai. Eiropas banku uzraudzības līmenī mārčā šogad pēc eh, tāda plaša konsultāciju procesa ECP publicēja vadlīnijas par šiem problēmu aizņēmumiem, eh, kas ir attiec uz visām institūcijām šīs vadlīnijas eh, prasa, lai tiktu īstenotas tādas reāls, bet ambiciozas stratēģijas, lai samazinātu problēmu aizņēmumu apjomu. Saulēcīga uzraudzības iniciatīva jau ir sākus nest augļus eh, bankās dažādās valstīs. Pēdējos mēnešos esam redzējuši, ka ir vairākas bankas, kuras sāk risināt savus aktīvu kvalitātes jautājumus daudz aktīvāk. Uh, Un viss centieni šajā jomā noteikti turpināsies. Mūsu uzraudzības komandas ļoti cieši uzraudzīs šīs eh, bankas, eh, to stratēģijas, problēma aizņēmumu jomā un kā viņas īsteno šīs stratēģijas. Un bez tām mēs arī skatāmies uz nākotni, cenšamies rast risinājumus, lai izraiz, izraiz, izvairītos no problēma aizdevuma apjoma pieauguma. Viens no nosacījumiem, lai samazinātu problēma aizņēmuma apjomu, un tā palielināšanos nākotnē, tātad eh, uzraugiem nepieciešams pilnvars lai nodrošinātu, ka banka saulēcīgi veids uzkrājuma rezerves. Mēs esam uzsvēruši, ka nepieciešams stiprināt šādas pilnvaras, eh, kādas jau ir komisijai un padomējos komitejai. Un par to mēs runājām nesenajā uzklausīšanā maijā par banku uzraudzības pakotni. Tāpat gribētu uzsvērt, ka problēma aizņēmuma jautājums eh, prasa uzmanību no visām pusēm, ne tikai uzraugiem. Papildus mūsu darbam nepieciešami juridiskie un institucionālie pasākumi, īpaši maksātnespējas un eh, tiesu procesu jomā. Tagad gribētu teikt dažus vārdus par sagatavošanos Brexitam, kas eh, šobrīd ir mūsu darba svarīga sastāvdaļa. 2016. gada balsojums apvienotajā karalistā izstāties no Eiropas Savienības notika un ECB attiecīgi gatavojas šī lēmuma sekām. Pirmām kārtām mēs nodrošinam, lai Eirozonas bankas, īpaši tās, kurām ir eh, meitas uzņēmuma un filiāls apvienotajā karalistē, bet arī tās, kuras veids uh, eh, biznesu ar citām uh, valstīm, uh, ka tur ir rezerves plāni un ka mēs gatavojamies šī smagā exit scenārijam. Otrām kārtām ECB ietvaros mēs gatavojamies uh, visos operacionālajos aspektos saistībā ar apvienotās karalistē esošu banku pārvietošanu, iespējamo pārvietošanu uz eirozonu. Un it īpaši mēs uzskatām, ka mums ir uzdevums nodrošināt, lai bankas, kuras pārceļas no apvienotās karalistes uz banku savienību, lai pēc tām tiktu pausta vienlīdzīga attieksme, nestoties uz to, kādu atrašanās vietu tās izvēlētos. Un lai nebūtu te kaut kādas arbitrāžas iespējas. Šī iemesla pēc esam vienojušies lai nodrošinātu tādu konsekventu attieksmi pret starptautiskām bankām, kuras pārvieto savu darbību uz eirozonu. Tomēr ir zināmi limiti, ko ECB var darīt, un mums par to ir bāžas, jo šīs regulācijas atšķirības starp dalību valstīm un uh, Eiropas uh, konservatīvais banku uzraudzības uh, ietvars uh, pastāv, bet tam varētu būt uh, liela ietekme uz uh, Brexitu bankas varētu censties izmantot kaut kādus iztrūkums banku uzraudzības regulējumā, lai izmantot dažādas investīciju firmas un trešo valstu filiālas, kuras netiek uzraudzīts Eirozonas līmenī. Bankas ņēma dažādas faktors vērā, kur pārvietoties un kā strukturēt savu darbību, bet fakts, ka regulējošais un uzraudzības ietvers ir fragmentēts, tam arī noteikti būs loma lēmumu pieņemšanā, bet tas ir tāds negatīvs process. Tātad RCRD pārskats dod iespēju samazināt šos iztrūkošos regulējošos elementus, piemēram. Mēs izskatām vāc uzņēmumu priekšlikumu, kas eh, ir vērsts uz eh, trešo valstu eh, filiālēm un starptautiskām grupām. Un vēl viens jautājums ir liela investīcija firma uzraudzība, tīpaši tās, kurām ir sistēmiski riski raksturīgi. Šīs firmas veids dažādas sarežģītas darbības, kas ir līdzīgas ļoti daudzos veidos tām darbībām, ko veids dažas bankas. Uh, uzraudzība attiecībā uz šīm struktūrām, tā ir kā tās būtu bankas, tas būtu ļoti loģiski, jo pastāv tāds būtisks sinerģijas uzraugot uh, um, vairumtību darbības uh, banku tirgu un investīciju firmās. Tā ir jau izveidot praksa apvienotajā karalistē un arī ASV, tāpēc mums vajadzētu turpināt Eiropas banku uzraudzību šādām struktūrām. Tālāk par galvenajiem jautājumiem banku likumdošanas pakotnē uh, uzraudzības perspektīvai. Gribētu runāt par komisijas priekšlikumu par riska samazināšanu, kā jau mēs to esam iepriekš pārnājuši iepriekš, tāpēc es teikšos īsi, koncentrēšos uz galvenajiem jautājumiem. Pirmām kārtām mēs jau vienojamies, ka nepieciešams ātri ieviest pārējais uh, ietvaru starptautiskiem finanšu pārskatu standartam numuru 9. Mēs uzskatām, ka tur nepieciešama tad vienkārši statiska pieeja, kas skartu tikai sākumu sākotnējo CET1 kapitāla samazinājumu. Tāpēc mēs esam satraukti, ka komisijas priekšlikums eh, par ekonomikas komitejas ziņojumu priekšlikumu eh, par tādu dinamisku pieeju uh, kas padarītu visu šo pārējais procesu tādu mazāk smagu. Un, eh, jāsaka, šāda pieeja de facto varētu atlikt eh, IFRS 9. standarta stāšanos spēkā, jo bankām tad būtu jāturpina aprēķināt savus uzkrājumus un jāizdara attiecīgi kapitāla izmaiņas CT1 līmeņa kapitālā visam šim pārējais periodam. Otrām kārtām jānodrošina, lai uzraugi saglabātu nepieciešamo elastību um, darbu veikšanā un lai um, risinātu šo ideo sinkratisko risku institūcijās. Um, tāpat laikā ir jāstiprina arī uzraudzības konverģence, ir uzraudzības darbība jāveic daudz ciešāk tādos būtiskākajos aspektos. Trešām kārtām priekšlikumā nav uh, paredzēta adekvāta harmonizācija dažiem galvenajiem uzraudzības instrumentiem Eiropas Savienības līmenī. Te es galvenokārt domāju par eh, pilnvarām izdarīt kapitāla samazinājumus, lai risinātu riskus, eh, kas nav ietverti grāmatvedības uzskaits noteikumos. Tas īpaši attiecas uz uh, problēma aizdevumiem. Uh, kā jau es jau minēju iepriekš, ceturtām kārtām priekšlikumā trūkst ambīcija attiecībā uz Eiropas Savienības banku uzraudzības ietvaru. Mēs domājam, ka nepieciešams spēcīgāks progress, lai harmonizētu dalību valsts nacionālās opcijas un izvēles iespējas. Mēs ceram, ka tas tiks panākts sarunās, un šeit parlamentam varētu būt uh, svarīgākā loma. Piekārt, mēs atbalstam dažu um, noteikumu vienkāršošanu mazām bankām, kā piemēram informācijas atklāšana un algas, bet uh, uzraudzības uzraugiem jāsaglabā zinām elastība un lemšanas iespējas attiecībās proporcionalitāti. Mums jāsaglabā mm, tā tad šie vienlīdzīgie spēles noteikumi. Mēs nedrīkstam radīt atsevišķu ietvaru mazajām bankām. Tas būtu ne tikai grūti atbilstoši definēt, kas ir mazas bankas, bet arī mazas bankas var radīt risku neaizsargātiem depozītu noguldītājiem. Un uh, Arī finanšu krīzes ietvaros jau tas tika konstatēts, piemēram, sastām kārtām mēs atbalstam priekšlikumu eh, dot eh, izņēmumus eh, kapitālam banku grupās, kas darbojas Eiropas Savienībā pārobežu režīmā. Tas nodrošinās labāku efektivitāti Eiropas Savienībā. Esam pārliecināti, ka Banku Savienība pieņem šādus izņēmumus SSM ietvaros, neradot papildus risku finanšu stabilitātei. Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka turpinot intensīvu darbu pie uzraudzības prioritātēm ECB banku uzraudzība dod ieguldījumu pasreizējumu risku mazināšanā, stiprinot Eiropu zonas banku sistēmu. To darot, mēs cieši sadarbojamies ar regulējošām uzraudzības uh, struktūrām Eiropas un nacionālos līmeņos un uh, bildam savu mandātu kā Eiropas uh, uzraugs tāpat laikā tomēr neesam vēl sasnieguši, ko gribētu. Pirmkārt, vairākām bankām joprojām nepieciešams ātri un izlēmīgi rīkoties, lai uzlabotu aktīvu kvalitāti un nodrošinātu, ka uh, viņiem ir tāds ticams biznesa modelis un pārvaldības struktūras, kas uh, spēja ātri rēģēt mainīgā vidē. Otrām kārtām likumdevējiem Eiropas Savienības nacionālā līmenī jāsver tālākus soļus attiecībās regulējušo ietveru, tātad harmonizācija jāveic, jāizmanto pareizos instrumentus, lai nodrošinātu nepieciešamo elastību, lai uzrauga varētu ātri rīkoties, kur tas ir nepieciešams. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. The first speaker is Brian. Paldies. Pirmais ir Brian Hayes runās. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināti uh, Nois kundzei šeit Ekon komitejā. Paldies par prezentāciju. Pēc priekšsarētāja uzrunas par to, cik sekmīgs ir bijis Banka Populāra pirmā noregulējuma procedūra, kā jūs atceraties, tas bija privātais pircējs, kas ļauj tam eh, visam ļoti sekmīgi un ātri eh, norisināties. Bet, kā jūs zināt, nesenā banku pakets eh, likumdošana ir likusi pārskatīt uzraudzības instrumentu kopu attiecībā uz noregulējumu. Līdz ar to būtu interesanti dzirdēt jūsu nostāju par potenciālo uh, pārskatīšana, kas paredzētu būt, kas būtu attiecināma uz šiem eh, uzraudzības eh, komplektu vai instrumentu kopu. Un kas tad eh, uzraugiem būtu jādara saistībā ar saviem lēmumiem attiecībā uz piesardzības pieeju, īpaši ņemot vērā laika grafiku un to, cik tas īslaicīgi bija. Otrs jautājums Jūs eh, runājat par NPL, par eh, sliktiem kredītiem. Īrijā mēs esam redzējuši, zinām, progresu no 16 uz 14 procentiem ir samazinājies šādu kredītu skaits. Ne tikai īrijā, bet nu, ne visi sliktie kredīti ir vienādi. Ir tādi, kurus ir iespējams pārstruktūrēt vai noregulēt, un tad ir tādi, kur tas nepalīdzēs. Un līdz ar to rodas jautājums, vai SSM izskata dažādas kategorijas šiem sliktajiem kredītiem atkarībā no bankām. Un vai šīs eh, glābjamie sliktie kredīti būtu pelnījuši papildu laiku, lai tos vēl saglābtu. Ņemot vērā, kāda ir īrijas banka sektora situācija un, un kādas grūtības, ar kurām mums bija jāsaskarās. Jā, paldies par jūsu jautājumu par Banko Populāru, tad es varēšu reaģēt arī uz to, ko priekšsarētājs sacīja. Jāsāk laikam ar to, ka mm, man patīk jūsu nostāja pret noteikumiem un Spānijas e, e, likumdošanu, Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā. Tāpēc es e, reaģēšu no mūsu viedokļa, kā jau priekšsarētājs norādīja. Ir svarīgi neatrasties sistēmiskā krīzē, un to tāpēc arī Eiropas Savienība ir izveidota, lai saulēcīgi risinātu problēmas, nodrošinot, kā tas tiek, tiek atrisināts, cik vien iespējams, uh, iestāžu līmenī. Protams, ka šāda situācija ir iespējams vieglāk atrisināt, ja ir viens pircējs jau atrasts vai pat vairāki, bet vajadzīgs ir vismaz viens. Risinājums tad ir tāds, ka problēma ir pietiekami saulaicīgi jāsāk risināt. Ja tas tiek vēlu risināts, tad potenciāliem pircējiem tas ir mazāk interesanti pārņemt šādu vājas bankas portfolio. Kas attiec uz piesardzību, uz eh, rekapitalizāciju. Tas ir daļa no BRD. Tur mēs neesam noteicošie. Tur pirmkārt ir nepieciešams, lai banka vērstos pie nacionālajām iestādēm, prasot publiskos līdzekļus ieguldīt bankā, ja nacionālas iestādes piekrīt. Tad finanšu ministrs, citi ministri konkrētajā valstī vērsīsies pie DG Competition, lai pārbaudītu principus piesardzības rekapitalizācijai, vai tie ir ievēroti. Jūs zināt, šie nosacījumi ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, lai publiskie līdzekļi netiktu izmantotu iepriekšēju zaudējumu sekšanai, bet gan ļautu bankai būt dzīvotspējīgai un izvairīties no finanšu nestabilitātes. Un šādā procedūrā SSM saņem pieprasījumu pēc divām lietām tikai. Vai banka ir maksātspējīga, mums ir jāpaziņo, vai viņi ir maksātspējīgi. Tas, at, protams, ir spēkā tajā dienā, kad mēs to lemjam. Jā, mums ir jāskatās nākotnē, pieņemam šādu lēmumu. Bet tas, protams, viss ir ierobežots laikā. Un tad mums ir jāpieņem eh, arī prognozes eh, attiecībā uz tiem scenārijiem, kas varētu būt īstenojami ar šo rekapitalizāciju. Nu, mēs cieši sadarbojamies ar citām Eiropas Savienības iestādēm, tā skaitā nacionālām iestādēm, lai tas viss noritētu sekmīgi. Jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs brīdis, ja notiek piesardzības rekapitalizācija un publiskie līdzekļi tiek ieguldīti, lai banka atgūtu funkcionalitāti, tad jau komisijai ir jāpārbauda, vai noteikumi ir īstenoti. Jautājums par eh, sliktiem kredītiem. Protams, ka ne visi ir vienādi, Tie, protams, visi atšķirās, ja mēs tā varam teikt. Mēs esam pieredzējuši situācijas, kad ir strateģiski nemaksātāji, kas varētu maksāt, bet nemaksā. Piemēram, Grieķijas krīzes eh, ietvaros to redzējām. Ir mazie vidējie uzņēmumi, korporācijas, ir fizisks personas, būtu hipotekārie kredīti to vidū, eh, patēriņu finansējums. Protams, atšķirīgi kredītu veidi prasa arī atšķirīgus risinājumus. Un mēs īpaši lielu uzmanību pievēršam eh, tā sauktiem legacy portfolio, šiem pārmantotiem portfeļiem. Un mēs zinām, ka tur būs zināms nepieciešams uh, laiks, bet mēs vēlamies redzēt vismaz to, ka bankas iet pareizajā virzienā, nu, cik nu ātri, kura var. Protams, jābūt ir realistiskam, un, protams, ambiciozam, bet galvenais realistiskam. Mēs caurskatām kapitāla plānus saistībā ar šiem NPL sliktiem kredītiem. Dažkārt šie plāni pārliecinoši, citreiz nē, un ja nav, tad mēs eh, prasam bankām uzlabot darbu. Thank you. Paldies! Nākamais jautājums ir no manis. Par banko populāru vēl. Mēs, protams, apzināmies, kāds ir ierobežojums tai informācijai, ko varat publiskā sanāksmē atklāt, bet varbūt ir vērts tomēr mazliet dziļāk par to parunāt. Vai SSM zināja par bankas problēmām? Un ja tā bija, vai biešas pārbaudas uz vietas, vai šīs pārbaudas veica nevis tās pašas valsts pārstāvis, bet vesels komandas, kas ir līdzsvarot sastādītas, uh, lai izvairītos no tā, ka tikai pašas valsts pārstāvi to pārbauda. Kāds ir jūsu vērtējums? Kāpēc stresa testā neizdevās identificēt šādas problēmas? Pat ņemot vērā to, ka mēs pat neesam šādā stresa situācijā, problēmas materializējās, varētu teikt, pat bez īpaša stresa. Un visbeidzot, Jūs sacījāt, ka mēs esam guvuši mācību, ka vajadzētu um, vairāk pilnvaru slikto kredītu jomā, bet jums jau ir otrā pilāra ietvaros SREP, jums jau ir pietiekams pilnvars. Tas jau tika darīts. Nu, ja bija izpratni par šīm problēmām, kāpēc nesekoja nekādi pasākumi, lai risinātu jūsu pilnvaru iespējās šos problēmas, jūs būtu varējuši taču darīt vairāk. Tātad, ja bankai bija problēmas, un jūs par to zinājāt, kāpēc jūs nerīkojaties SREP ietvaros, vai arī jūs nezinājāt, nu tad, protams, tad situācija ir savādāka. Un visbeidzot, šis ir svarīgs pagrieziena punkts, it īpaši ņemot vērā, ka mums joprojām nav pabeigt Eh, banku savienība, nav vēl visi instrumenti. Mums ir tikai profilaktiskie prevencijas rīki. Un ja tas nedarbosies, tad mums būs problēmas. Vai tomēr nebūtu labāk secināt, ka kaut kas nav darbojies kā nākas, ka ir trūkumi, ir pieļautas kļūdas, vai jūs tam piekrītat? Un ja jūs piekrītat, tad ko SSM plāno darīt, lai uzlabotu šo situāciju? Paldies! Saistībā ar šiem jautājumiem par Banko Populāru ļaujiet man vēlreiz atkārtot, ka šeit man ir konfidencialitātes ierobežojumi, bet tas, ko varu pateikt, VSSM bija informēti. Jā, protams, daudzi cilvēki zināja, jo 2016. Eh, gadā EBAS streptas testā tika publiskoti rezultāti, un šī bija trešā banka no apakšas reitingā. 600 bāzes punkti eh, negatīvajā scenārijā. Tas bija diezgan spēcīga pozīcija, tāpēc tas mums nebija pārsteigums. Mēs sekojam šīs bankas darbībai jau zināmu laiku, tajā periodā, kad veicām uzraudzību. Jums ir arī jāatceras, ka stresa testi nav par to nok nokārtojot vai nenokārtojot šo testu. Uh, bet kapitāla eh, trūkums bija acīm redzams. Banka piesaistīja kapitālu 2,5, ja nekļūdos, un beigās vēl 5 miljārdi papildus kapitāla. Tā kā jāsaka, tas ir diezgan daudz. Varētu arī paskaidrot, kāpēc tas bija, nebija vēl sliktāk, nu, mēs neesam tie, kas izstrādā scenāriju stresa testiem. Tie bija EBA stresa testi. SSM pat nav EBA balstiesības. Un EBA nav vienīgā iestāde, kas e, pieturas pie e, negatīvā scenārija stresa testā. ECB arī, bet uzraudzības daļā nē. Ne Un tas ir labi, ka uzraugiem nav interešu konflikta. Un es to pieminu tādēļ, ka ja valsts e, ir pašā apakšā sarakstā, pašā krīzes dziļumā, tad Spānijā tas nebija tik reāli ka tāpēc, ka burbulis veidojas, nē, bet tas notika un tas, eh, ko tur lai dara, tas skār daudzas bankas un mm, mēs tika uzskatīts, ka valsts jau ir izgājusi cauri sliktākajam un negatīvais scenārijs Spānijai nebija tik slikts, jo eh, reālā dzīve jau bija mm, ar bēdīgāku scenāriju nekā stresa testā bija paredzēts. Līdz ar to arī tas ļāva mazināt stresa testa ietekmi, bet, kā jūs priekšsvētāji norādījāt, mēs veicām eh, daudzas pārbaudas uz vietas. Un to, atcīmredzot, eh, to arī publiski es parādās, nu, miljardi, vairāki miljardi eh, šai periodā tika papildināti kā jūs sacījāt, jā, būtu bijis vieglāk, ja varētu atrast, kas bija izdarīts nepareizi un ko vajadzētu labot, bet, diemžēl, es ne, pat šodien eh, ar šīm zināšanām, kas mums šobrīd ir, nevaru iedomāties, ko mēs būtu varējuši darīt savādāk. Pirmo reizi vairāk nekā trīs gadu laikā Mēs paziņojam par banku, kas visdrīzāk bankrotēs, kas ir bēdīgi vienmēr, bet būtu nepareizi paziņot, ka tad nekas tāds nav iespējams. Jā, nu, tā, tā tie rīki, kas ir mūsu rīcībā, nu, nu dažkārt bankai izzūd, jo bankas vadītāji, īpašnieki nav pieņēmuši pareizos lēmumus, un svarīgi, lai būtu ietvars, EBRD, SRB, SSM, visi strādā kopā. Mums vajadzētu rīkoties bez aizķeršanās. Banka jau nākamajā dienā atvēra durvis un sāk turpināt darbību ne tikai Spānijā, bet arī Portugālē bez publiska līdzekļa eh, piesaistīšanas, bez stresa radīšanas, pie, pieticību, ar visu pieticību, pazemību es teiktu, ka mēs izturējām ietvara stresa situāciju. Un, jā, ņemot vērā, ka situācija bija nepatīkama, tad kopumā tomēr es to vērtētu kā veiksmi. Nu, diemžēl es nepiekrītu šādam novērtējumam. Es uzskatu, ka SSM būtu labāk atzīt, ka ir bijuši trūkumi, jāidentificē būtu problēmas un jācenšas uzlabot situāciju. Priekšsēdētāji, es dzirdēju, ka mums, no jums, ka nav, nav MRL. Nu, protams, uh, bankām nav pilnībā MRL. Uz papīra, uz papīra mums ir MRL. Noteikumi ir spēkā. Nu, par to mēs nedebatējam šeit. Visi jau zina, ka zināms laiks būs vajadzīgs, līdz pilnībā šīs normas stāsies spēkā. Un tas uh, rada situāciju, ja šeit būtu bail-in, uh, tad viņam būtu jāķers pie depozitiem Bet mums ir MRL. Nu jā, bet ir atšķirība starp likumdošanā ierakstīta viena teikuma un realitāte. Sander Lūns. Paldies, priekšsarētāji. Piekrītu daudz, kam no tā, ko sacījāt iepriekš. Eh, no īkundzes es sveicinātu šeit, vēlos turpināt par Banko Populāru. Pirms desmit dienām lasīju paziņojumu no ECB Eh, priekšsēdētāja vietnieku Stancijo kunga, kurš, es citēju, sacīja, iemesli eh, bija saistīti ar eh, likviditātes problēmām, bija tā saucamais bankrun, kad viss cenšas izņemt naudu. Problēma nebija ar maksātspēju kā tādu, bet ar likviditāti. Citādi beigas. Tad, tad interesanti paturpināt šo ideju - likviditātes problēmas neesmu redzējis bildes no Spānijas, kur cilvēki gaidītu rindā. Es pats nedzīvoju Spānijā, varbūt tāpēc esmu palaidis to garām, bet es vēlētos zināt, kuri uh, sliekšņi, robežvērtības tika izmantotas, lai nonāktu pie šī lēmuma, jo mums ir arī līdzīgi gadījumi Eirozonā, kas gaida rindā. Vēlos salīdzināt sliktāku likviditātes pozīciju Monte de Paši, Veneto, Panca, eh, Ven, eh, Veneto bankā un vēl viena eh, Itālijas banka. Šīs bankas jau diezgan nervozas darbojās pēdējā laikā. Kā jūs vērtējat situāciju šajās trīs bankās? Un ja jūs turpinat šo pašu pa pamatojumu saistībā ar likviditātes slieksni, kā šie gadījumi atšķiras no banko populāra lietas? Tas būtu vissvarīgākais jautājums. Paldies! Tas eh, tāpēc, ka tajā gadījumā nenotika šis stresa tests. Eh, došu iespēju atbildēt no nu, īkonzē. Paldies! Ļoti bieži, kad eh, bankai ir problēmas, tad tieši likviditāte ir pēdējais solis slimības progresijā, slimības simptomu rindā. Bet um, šajā gadījumā, ja pareizi saprotat, ko iepriekšējā reizē teicu, tad tas nav saistīts šajā gadījumā tikai ar maksāt spēju un likviditātes. Bankai bija nepieciešams uzkrāt naudas līdzekļus iepriekšējos divus, trīs gadus, ja banka vēlētos pasludināt vai piesaistīt papildu kapitālu miljārdu apjomā tajā pašā laikā šajos gados. Un ja bankas vai bankas priekšstādājs, kā ir teicis, ka šeit ir bijuši struktūrāli iemesli, tomēr likviditāte neapšaubāmi ir galējais parametrs slimības progresijā. vai ir kāds slieksnis likviditātes noteikšanā. Atkal galējai pazīme vai elements, eh, kas ir jāizvērtē, ir censties nenonākt eh, tādā situācijā, kad banka kaut kādā brīdī nespēja nomaksāt savus parādus. Un eh, pirmie kreditori ierodas pie durvīm. Protams, pārnestā nozīmē, jo šobrīd visi maksājumi notiek elektroniski. Tāpēc um, regula ļoti skaidri saka, ka um, pastāv iespēja, kad um, institūcija ir ar iespējamību, ka nonāks problēmās, un tad ir iespējams arī atsaukt autorizāciju, ja nespēja vairs pildīt savas saistības vai institūcija tuvākajā laikā nespēja pilnībā samaksāt uh, savas saistības dēļ likviditātes problēmām, tāpēc nepieciešama ār, ārkārtas palīdzība vai šī te provizoriskā piesardzīgā kap, kapitalizācija. Tātad ir jākonstatē, vai banka ir spējīga, vai nav spējīga, vai visā drīzumā nebūs spējīga pildīt savas saistības. Tātad šāds izvērtējums, un tas ir stingri rakstīts regulā. Tad, kad mums ir šādas situācijas, tad uh, īstenībā mēs neko daudz manevrēt nevaram. Mēs lasam un pildam, un mums ir jārīkojas būtu vēl labāk, ja mēs varētu rīkoties nedēļas nogalēs, it īpaši tādās valstīs, kur nav moratorijas. Lai nebūtu tāda situācija, ka deponentu turētāja ziņā, kas pirmais nāk, tas pirmais arī saņem. Bet eh, šeit eh, mēs jau stāstījām par banko populāru gadījumu, mums bija jāpieņem lēmums. Paldies, Ramons Tremoza. Paldies Um, eh, es arī sveicu jūs mūsu parlamentā. Man ir jautājums eh, par banko populāru, to Lūnes kungu paturpināšu. Eh, pirmo reizi tāda situācija ir Spānijā, ka valsts nauda netiek, tāda valsts nauda netiek izmantota, lai glābtu šo banku, tas ir labi, un es vienotais mehānisms ir strādājis labi un ātri Un mēs eh, arī ceram, ka tuvākajā laikā eh, būs bankai iespējams mazāk, mazāk nodokļus, lai arī izlīdzinātu zaudējumus un iegūmus. Bet man ir daži jautājumi par SSM un par ECB lomu tieši bankas populāra krīze. Mans kolēģis Lūners eh, jau citēja priekš, bankas priekšsēdētāju Eh, ko viņš teica 7. datumā, ka tas nav maksātnespējas, bet gan likviditātes krīzes gadījums, kad depozīti devās ārā no bankas, eh, bet arī priekšsēdētājs vaicāja, vai jūs pētīsiet šo te informāciju, ko es turu šobrīd rokā, kas parādījās arī presē eh, ka praktiski vietējās pašvaldības, reģionālās pašvaldības un varbūt pat arī sociālā apdrošināšanas sistēma tieši šajā mm, periodā tad izņēma depozītus masveidīgi, tāpēc nebija ne rindas uz ielām, nebija mazie cilvēki, kas būtu rindojušies pie durvīm, lūgdami, lai viņam atdod viņu naudu, bet šķiet, ka ir kādas reģionālās un vietējās mm, pašvaldības izņēma miljārdiem eiro tieši divas mm, dienas pirms intervences. Jautājums ir tāds, vai jūs pētīsiet šo Spānijas valdības rīcību, kas noveda Banko Populāru līdz likviditātes krīzē? Un otrs, eh, tad eh, šeit eh, šie sudabrinātie parādi tagad vairs neeksistē un līdz ar šādu rīcību, un kā tas atspēlēsies nākotnē un kāpēc kāds gribētu investēt subor, sub, subordinētos parādos, ja, ja koko dod augstāks procents par šādiem parādiem. Pirmais jautājums. Vai bija tāda situācija, ka tādi spēcīgāki naudas turētāji izņēma ārā naudu pirms visiem pārējiem. Es neesmu policijas vara, tāpēc es nevaru jums atbildēt ar šo jautājumu. Es domāju, ka šis jautājums būtu jāadresē vai nu no tirgus uzraudzības iestādēm Spānijā vai arī policijas iestādēm. Tātad šīm te kompetentiem iestādēm ir jāizpēc šī situācija un jāveic pasākumi, ja ir tāda nepieciešamība. Tālāk par koko un subordinēto parādu tieši tādas ir arī bažas un par šo instrumentu lietošanu. Tieši MRL skatījumā mēs to izvērtēsim. Jā, uz šiem instrumentiem ir lielāka deve nekā no obligācijām. Tas nozīmē, ka cilvēkiem un institūcijām ir jāsaprot, ko tad viņi īsti pērk Manā ieskatā arī mazajām bankām nevar, vai mazajiem pircējiem nevajadzētu dot atļauju tiešā veidā pirkt šos instrumentus, jo tas radīs tādu nevienlīdzību. Un tas varētu arī tad ietekmēt uh, polišu tirgu, dzīvības apdrošināšanas polišu tirgu. Bet uh, tiešām tie ir tādi instrumenti, kas uh, iedarbojas arī uz kapitāla turētājiem situācijā, kad banka tuvojas um, savam, savai bankrota situācijai, kad pastāv noteikti riski. Tātad uh, arī man ir desmit sekundes. Es uzdevu jums jautājumu, vai vienotās uzraudzības mehānisms pētīs šo iespējamo Spānijas um, valdības pieņemto lēmumu. Es sapratu jūs atbildi kā negatīvu, ka nepētīs. Redziet, uh, jo reģionālās valdības, arī sociālās apdrošināšanas organizācijas. Mm, es nevaru atbildēt nekādā ziņā, uh, kā tas notiks, jo ir noteikts iestādes, kas ir atbildīgas. Varbūt tā ir tieslietu sistēma vai arī tirgus uzraudzības iestāde. Nu, viņiem vajadzētu uh, Un tad pirms nedēļām jūs teicāt, ka banka ir maksāt spējīga, un tagad mm, aizvakar ir pateikts, ka ir milzīgs problēmas. Redziet, šeit ir tirgus uzraudzības iestādes, kas tiešā veidā atbild par šo lietu izpēt. Labi, jums atbild Eiropa, jums nepatīk šī atbilda, bet um, tomēr jums tā jāpaņem Krespo kungs. Paldies. banku populāra glābšana tiešām liek uzdot ļoti daudz jautājumus par ECB rīcību, par Spānijas dažādu valdību rīcību. Un mums rodas daudz jautājumi. Piemēram, procedūra mūs uztrauc. Pirms eh, krīzes novēršanas bija noteikts kustības, un uh, šajā kustībā un rīcībā parādījās arī privileģētās informācijas tu, turētāji. Sanāk, ka mazie akcionāri, tā kā viņi nezināja šo informāciju, tad viņi arī pirmie zaudētāji būs, piemēram, strādnieki, kas bija ieguldījuši savus līdzekļus banko palāru, viņiem. Uh, nebija šīs informācijas, un viņi būs zaudētāji. Tātad šeit kārtējo reizi mēs redzam situāciju, ka Deloitte veiktais audits, kas jau bija ļoti negatīvi novērtēts arī citos gadījumos, šajā gadījumā atkal ir iejaucies, jo Deloitte ir radījis tādu tādu ziņojumu, kas nav pareizs un uzskata, ka tas nav pieņemams. Jautājums ir tāds, Jūs gribat pārskatīt stresa testa mehānismus, un, un Tremoza kungs jau runāja par to, ka šie instrumenti nedarbos, un varbūt, ka vajadzētu tiešām pārskatīt stresa testa nosacījumus, lai tas būtu precīzāks. Un otrs, vai krīzes novēršana banko populāra, vai tad šeit tas nevarētu no, novest pie tiesas prāvas? Eh, saprotiet, te, te varētu rasties arī šīs tiesas prāvis sakarā ar eh, pakārtotiem uzņēmiem. Mēs uzskatām, ka banku sektorā notiek pārāk liela koncentrācija. Mēs redzam šeit noteikts tendentes, kad eh, ir daudz bankas, kas ir pārāk liels, nevar ļaut viņām nogrimt, un tas palielina sistēmisko risku. Un visbeidzot, gribot jautājumu, vai mazo banku pārgriešana lielo banku īpašumā, vai tas ir labs solis, vai tas labības sistēmas var izkoļauju pāraudzīt. Es ļoti ceru, ka pareizi uh, sapratu, ko to, ko jūs vaicājāt, ja jūs runājat tik ļoti ātri. Jūs minējāt šādu kustību kā depozītu turētāju kustība ņemot vērā atkal to, ka tas nav man pilvaru lauciņš, bet tomēr es uzskatu, ka šeit Spānijas tieslietu sistēma varētu šīs kustības arī papētīt. E, Tiešām pavaicāt, vai šī īpašā privileģētā informācija e, ir palīdzējusi noteikiem cilvēkiem sevi aizstāvēt labāk nekā deponentu turētāji. Jo mums ir jāaizsargā pilnīgi visi, arī noguldījumu turētāji. Uh, varbūt, ka mazie depozītu turētāji vai mazuma īpašnieki, varbūt viņu rīcībā bija kapitāls, un tas nav pielīdzināms noguldījumu īpašniekam. Jūs saprotiet, ja ir kapitāls jūsu rīcībā, tad šeit ir zināmi riski, un ja ir kapitāls, tad jūs zinat, ka jums ir risks, un ja banka bankrotē, tad jūs arī. Uh, Protams, ir šeit mācības, ko gūt, un tiesu prāvas, jā, es domāju, ka visticamāk, ka būs diezgan daudz šādas lietas, tas ir tikai normāli. Redzēsim, varbūt kaut kas parādīsies arī šajās prāvas, varbūt kāda cilvēka institūcijas ir veikušas kaut ko nepareizi, un to tiesu sistēma arī izpētīs. Noteikti es uzticos visu valstu tiesu īpašniešiem un tā tālāk. Par koncentrāciju, par lielām bankām pārāk lielas, lai bankrotētu, varbūt eh, es to īsti nesaprotu, bet es domāju, ka izmēram nav nozīmes, lielam nav nozīmes, bet komplicitāte eh, varbūt ir svarīga. Protams, liels, liels struktūra ir komplicētāk par mazo banku. Bet eh, drīzāk šeit ir jautājums par šo komplekso dābu, par eksotikām, tirgus operācijām, varbūt eksotiskām par lietām, kas notiek ārpus bilances. Ir varbūt arī tāda situācija, ka transakcijas nav tik caurskatāmas, bet šeit mēs runājam par atsevišķām bankām. Un diemžēl tāda situācija šajā sektorā ir. bank, banku mazumtirdzniecības e, nozarē tiešām ir daudz privātu klientu un tāpēc e, ir daudz izaicinājumu arī saistībā ar uzraudzību tieši par pircērīcību. Bet šajā gadījumā es neuzskatu, ka tas ir galvenā problēma. Paldies! Thank you. Ernests Utusam. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, no īkundzei par eh, to, ka atnācāt. Trīs jautājumi man ir vispirms eh, jūs par um, ātrās rēģēšanas kapacitāti. 13. pantā SRM ir rakstīts, ka jums ir jāinformē SRB par to, ka notiek kādi agrīni pasākumi. Un 20. pantā ir šīs intervences noteikuma atrakstīta, un tur ir skaidri teikts, ja finansiālā situācija ātri pasliktinās kādā finanšu institūcijā, ieskatot, ka parādās kādas likviditātes problēmas, tad agrīnā intervence ir iespējama. Mans konkrētais jautājums, vai šī agrīnā intervence notika Banko populāra gadījumā, un ja jā, tad Eh, tad kad, un ja nē, tad eh, kāpēc netika pie, piemērota šī agrīnā iejaukšanās? Otrs eh, par likviditāti šajā bankā. Ja šeit ļoti skaidri mm, teiks, ka kaut kādā momentā banko populāru likviditāte bija daudz zemāka par obligāto slieksni, un es gribētu precīzi zināt, no kura datuma uh, banko populāra uh, likviditātes segums bija zemāks par slieksni. Esmu pārliecināta, ka jūs to zinat, uh, tāpēc, ka mm, Banka Populāra arī tika finansēts no Centrālās bankas Spānijas, jūs to visu uzraudzījāt. Es ļoti gribu konkrētu datumu, kad likviditāte bija zemes sliekšņa. Ļoti interesanti mums zināt, cik ilgi tad Banka Populāra darbojasies zem obligātā sliekšņa. Uh, 2016. gada decembrī likviditātes sēkums bija 1,35%, 135, tātad daudz augstāks nekā minimālais slieksnis, kas tad notika, kāpēc tāds kritums. Un trešais jautājums eh, saistīts ar eh, iepriekšējās valdes pārvaldību. Iepriekšējā valde bija katastrofāla un tā tika atlaista saņemot pensiju 73 miljonus eiro. Tas izraisīs milzīgu niknumu Spānijā. Kāpēc tik milzīga pensija? Kāpēc eh, cilvēki bija nikni? Tāpēc, ka tur bija mm, mazi depresiju turētāji un viņu nauda tika paņemta šim nolūkam. Un jautājums, kas tad notiek šādās situācijās? Noteikti mums vajadzētu dom, jādomā par to, kā arī šo finansējumu glābt. Šie intervences pasākumi tie pastāv un ir CRD4, CRR un BRD ir šie instrumenti, un mēs varam izmantot saulēcīgas intervences pasākums, mm, tad, kad no BRD puses atbildi ir nē. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir pienākums uh, rīkoties proporcionāli, tas nozīmē, ka mums ir jāveic minimālā nepieciešamā darbība, lai kaut ko panāktu, un divi režīmi, kas tiek uzskatīti, nu, uz kuriem bankas dažādi raugās. Šie saulēcīgie intervences pasaukumi atbilstoši CRR, CRD4, nu, business as usual. Un BRRD, tas ir tāds spēcīgs brīdinājums. Tātad banku atvesļošanas noregulējuma direktīva, jo uh, ir nepieciešama šī manuālā uzraudzības darbība. Tāpēc esmu nosūtījusi vēstuli uh, Sabīnē Lotenšlogarē, vicepriekšnādātājai mm, komisijā, lai izskaidrotu to, ka pašreizējā uh, šī intervences pasākuma izstrāde ir ļoti sarežģīta, jo ir ļoti grūti izpildīt uh, nosacījumus, kad to vajadzētu piemērot. Uh, šī juridiskā defekta dēļ vairums eh, manu locekļu dažkārt nu, to uzskata, ka nu, vai ne nu par agru vai par vēlu. Nekad it kā nav tāda situācija, ka tas būtu loģiski un nepieciešams. Eh, Vajadzētu apsvērt, mm, teiksim, sadarbības uzsākšanu ar nacionālo iestādi iespējams varbūt daudz agrāk vai daudz saulēcīgāk nekā tad, ja mēs veiktu šos saulēcīgos uh, intervences pasākums VRRD uh, ietvaros. Jo šī informācijas apmaiņa par sadarbību balstās uz viņu nepieciešamību zināt. Mums, kā uzraugiem, ir svarīgi, lai viņiem būtu zināms daudz, kas zināmos apstākļos, un tad, kad ir daudz nezināmā, tad labāk dot vairāk nekā mazāk, lai neradītu nekādus tādus uh, kropļojumus, bet uh, jāpārskata BRD, lai būtu šis saulēcīgās intervences pasākums un lai būtu skaidrs, ko mēs gribam panākt, kaut ko atbild, nu, citu nekā CRD4 vai CRR gadījumā, tātad spēcīgi brīdinājumu norādot, ka jūs virzaties pa tādu trajektoriju, kas novedīs jūs pie likvidācijas vai noregulējumi, ja jūs momentā, tā teikt, nepagriezīsiet atpakaļ šo kursu. Tātad tāds ir šī saulēcīgās intervences pasākuma nolūks. par um, ikdienas līmeņiem LCR. Koeficientam tur es nevarēšu pilnībā atbildēt, gribu tikai norādīt, ka tad, kad tiek pārkāpts LCR bankā, tad mums ir jāapsver, vai ir iespēja atgūt, vai bankai ir kāds risinājums, vai tas prasīs laiku, Dažos apstākļos tas varbūt ātrāk, bet jā, mums ir jāskatās reāli, kā tas ir krīzes apstākļos un zināmos apstākļos, kā es teicu, tas prasa laiku, tā tad vai ir iespēja atgūt. Un kādu un kā banka būs spējīga ievērot atkal LCR šo koeficientu, ja šī atbilda reakcija ir laba, tad eh, attiecīgi mēs pieņemam lēmumu. Paldies, Marko Valli. Paldies, priekšsēdētāji. Viens eh, jautājums itāļu valodā par eh, Jautājumu par jūsu ievadu vārdiem. Jūs eh, teicāt, ka ir nepieciešams eh, saulēcīgi darboties steidzīgi. Jā, es arī domāju, ka mums ir būtiska problēma ar šiem problēmā aizdevumiem, bet brīdī, kad mums ir eh, jau tāda kropļot šī mm, banku situācija, ir bankas, kurām ir ļoti smagas bilances, jau iepriekšējos gados bija iespējama publiskā intervencija, tagad mēs redzam, ka ir daudz bankas Mm, kurām ir problēma aizdevuma problēma. Tā tad ir, tad ir reizēm staiga, steiga šādos gadījumos, un tas rada tādas fundamentālas problēmas, jo tiek uh, mm, likvidētāts šīs bankas daudz zem cenas, uh, tātad zem to vērtības, un uh, tāpēc ir nepieciešams tāds papildus stresa nosacījums. Ir, Jāņem vērā tas, ka ir jau tāda neatbilstīga situācija, uh, attiecībā uz tām bankām, kuras jau ir saņēmušas kaut kādu palīdzību un kuras eh, šobrīd eh, gluži otrādi tātad eh, saņem tādu samazinājumu, spēcīgu reakciju attiecībā uz likvidāciju. Un ir kādi 3-4 operatori, kuriem uh, atkal ir iespēja iegūt no šiem problēmu aizdevumiem, bet kā tad ir ar trešā līmeņa aktīviem? ir arī daudz otrā līmeņa aktīvi Eiropas bankās. Varbūt 12 eh, eh, reižu vairāk nekā šie problēma aizdevumi viņu uzskaitē. Tā ka mēģinu saprast, kāds ir šis sistēmiskā riska apjoms Eiropas eh, Savienībā. Es saprotu, ka pastāv arī sekundārā un trešā līmeņa aktīva, un es vienreiz līdz galam visu gribētu saprast, jo es dzirdu, ka cilvēki uzstāja runā par šiem problēma aizdevumiem. Uh, nedomājot par otrā un trešā līmeņa aktīviem arī. Nu, tad, kad jūs runājat, ka mēs varētu, ka mums vajadzētu rīkoties uh, ātri, tad uh, jāatcerās, kā 14. gadā mēs rīkojāmies, bet tagad jau ir 17. gads. Esam izgājuši garu procesu, esam publicējuši vadlīnijas, eh, vērsuši uz tām uzmanību un esam prasījuši bankām, un tagad mēs prasam, lai pašas bankas eh, dotu plānus, izstrādātu plānus attiecībā uz šiem problēmu aizdevumiem, un kā jau es teicu agrāk, šiem plāniem ir jābūt ambicioziem, jo, jā, tas viss var gadu desmit gadiem vilkt, bet jābūt reāliem. Tātad mēs novērtējam bankas kapacitātu, un ja banka Nu, gluži tā kā skolnieki, teiksim, ja ir labi rezultāti, ja šie rezultāti varbūt nav izcili kolosāli, bet nu tad mēs pieņemam plēnu, ja ir tāda reāla faktiska apņemšanās, un jā, kā es teicu, viss šī virzība ir pareizajā, pareizajā sliedēs. Pār aktīvu pārdošanu un par cenu. Nu, nezinu, ko bankas tieši gribētu. Jā, mēs taču esam tirgus ekonomikā. Uh, Un, lai būtu pareizi cena, tad nepieciešams pircējs un pārdevējs, un, protams, tā kā mums ir 900 miljonu šo problēmu aizdevumu, Eirozonas valstī šis uh, skaits sam samazinās, bet ne tik ātri. Tas nozīmē, ka pircēji ir izdevīgākā pozīcijā, ne pārdevēji. Tā ka, jā, cenas ir tādas sarūktinoši zemes. Arī mēs esam dažkārt sarūktināti, jo, jo vairāk naudas bankas spēja iegūt, jo maksāt spējīgāks un stiprāks tās ir, tā ka es pilnībā saprotu jūsu nostāju. Bet tieši pirmie šķiet varbūt labāk, vairāk iegūs nekā tie, kuriem arī ir eh, desmitiem miljonu šo problēmu aizdevumu apjomu. Par, lē, par otrā, trešā līmeņa aktīviem. Es būtu ies, dot priekšroku tam šos divus jautājumus atdalīt, jo daži saka, nu tad pārtrauksim runāt par šiem problēma aizdevumiem, bet pastīsimies uz eh, citām, cipā, citām operatīvām darbībām. Pēc eh, krīzes, un jāsaka, eh, tā bija tāda krīze tirgu, Mainījās situācija ar šiem otrā un trešā līmeņa aktīviem, cilvēki, kas pilnīgā neapzinājās šo nodalījumu. Tā ir uzskaita, tā tad eh, trešais līmenis, tas ir pēc tirgus vērtības, otrais līmenis, nu, dažkārt tur ir modeļa un citreiz tirgus cena. Nu, Gribu atgādināt, ka vispārīgajā novērtējumā, novērtējumu korekcijas 47,5 miljārdi bija. Neskatoties uz uh, tādu pamatīgu trešā līmeņa analīzi un novērtējumu. Bet, nu, kā es teicu, atkal no kā trešais līmenis 42,9 un 4,6 attiecībā uz tirgus operācijām. Tātad pirmais 42,9 kredītiem. Šobrīd problēmas apjoms nav tāds pats gribu norādīt, ka otrā, trešā līmeņa aktīvi nav toksiskie aktīvi. Tie ir uh, ieņēmums nesoši. Pretējā gadījumā uh, to, uz tiem uzreiz attiektos šis tirgus novērtējums. Uh. Tā tad mēs eh, izvērtējam, skatāmies visur un Tātad skatāmies eh, apkārt, mums ir šis plašākais skatījums. Thank you, but they are... Paldies, bet nu viņi tomēr ir nelikvīdi. Jā, ne īpaši likvīdi tas gan. Bet eh, tas jau ir cits jautājums atkal. Um, ehm, Maikl Dzanī. Paldies, priekšsēdētāji. Nikundze, es at atvainošos, ja nepiekrītu tai pašai eiforijam pozitīviem skatījumam par Eiropas iestādēm attiecībā uz uh, pirmo BRDD direktīvas piemērošanu. Ir vēl ļoti daudz tādu pretrunīgi punkti un uh, parādās dažādas ziņas, uh, ko laikraksts saņem pirms mums un ka mēs nedzirdam, diemžēl, no jums. Ka, uh, ka Banku Savienības trauslums demonstrējas tieši šajā jomā, un SSM tā vietā, lai vairāk novērst un saulēcīgi rīkotos, kaut kā attālinās pas, no pasākumiem par likviditāti. Gribētu saprast, kādā veidā ir iespējams, ka iestāde kā jūsējā teiksim, jums ir pienākums uzraudzīt likviditātes eh, līmeni banku sistēmā, bankām, un kā tad var pieļaut, ka institūcija var nonākt, eh, nu, tādā gandrīz bezlikviditātes situācijā, kad ir eh, darba diena un tirgi ir atvērti, nu, kaut kas tur neiet kopā. Uh, kaut kas neiet arī kopā visā šai jūsu uzraudzībā attiecībā uz garantijām ECB. Šķiet arī pēdējā e, pieprasījumā no Elno šīs banka populāra 40 miljārdi kā garantija, ko sniedza uh, 3-4 miljārdi likviditātes, tātad mazāk kā 10%. Tas bija šķiet, ka tik tiešām esam pārkāpušos uh, limitus. Uh, un uh, visbeidzot tāds vispārīgi rakstura apsvērums par Banku Savienību un BRRD vairāk kā brīdināt šī norma attiec uz trīs galveniem uh, punktiem. Tātad šīs beilin iespējas, neapdrošinātie depozīti. Šķiet, ka tas vairāk satrauc šīs vairāk vairumtirdzniecības bankas un iespēja arī šīm pārdodošajām, tātad problēmas skartajām bankām, BRD, kontekstā šķiet, ka netiek ņemts vērā fakts, ka varētu būt eh, tādi vieglāki apstākļi, kā jau Santander, piemēram, darīja, ka ir tātad tā, tāds augstāks piedāvājums, un tad tas viss aiziet tiek pārdots par vienu eiro. Es arī gribētu pabeigt, tāpēc, ka jūs runājāt arī desmit minūtes, saka runātājs. Tātad eh, par eh, šo pirmo konkrēto lietu. Uh, Abi runātāji nav vienlaicīgi un ir grūti saprast, ko. Well, uh... Jautājums par. Uh, vai mēs ļaujam bankai tātad darboties ar šo zemo likviditāti, kad banku uzskata par vāju banku? Tad uh, mēs veicam ikdienas likviditātes uzraudzību tik ilgi, cik tas nepieciešams, ļoti cieši sakojam, kad eh, tiek eh, sasniegts tāds bīstams periods, tad eh, burtiski ik pa stundai mēs veicam šo likviditātes uzraudzīšanu. Un nu, atkal tur nav kaut kāds sākuma punkts. Tas notiek līdz brīdim, kamēr mēs uzskatām, ka vairs nav riska Nu, tātad pirmais nāk, pirmais eh, maksā, ja pirmā banka vairs nespēja atmaksāt, līdz eh, rodas iespēja gūt papildus likviditāti, tad, nu, mēs neesam tādos apstākļos, ka mēs eh, varam paredzēt to, kā direktīva nosaka BRD. Paredz bankrun. Nu, katrā ziņā es nedomāju, ka šis ir tas gadījums. Eh, man liekas, ka BRD šajā gadījumā, ja tiek iziets tests, tad ir lietas, ko varētu uzlabot. Protams, šī intervences pasākuma, tāpat arī moratorijas, piemēram. Bet eh, testa iziešana, nu jā, varbūt tas nenotiek visos gadījumos, par uh, ielai. Es jau runāju par šo atdalīšanas principu, tas nes, nesaistās ar CLA, bet eh, kamēr vien ir šis papildus eh, risks, banka var iegūt eh, ielai. Ja Nacionālā centrālā banka ir gatava uzņemties risku, Un, eh, protams, ja to, kā saka, uzņems finanšu ministrs, un vismaz jāsaka manos iepriekšējos uzraudzības eh, gados eh, nacionālā līmenī, tad, kad rodas šis atmaksāšanas risks, tad sāk izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus un nepieciešama spēcīga sadarbība un konsultācijas ar finanšu ministriju. Nu, tas arī viss, ko var pateikt šai lietā. Paldies, Roman Tonka. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir ļoti konkrēts jautājums par ECB lomu. Mm, par um, gadījumu manā valstī Slovenijā. Burtis dažos vārdos neprasīs pārāk daudz laika. Tas, kā jau daudzās valstīs krīzes apstākļos, arī Slovenija saskārās ar būtiskām problēmām banku sektorā. Un ar Eiropas komisijas piekrišanu rekapitalizācija Novaļbļanskas bankā, kas ir lielākā valsts e, īpašumā esošā banka Slovenijā. Tā tad e, bija arī apņemšanās no valdības, ka banka tiks e, glābt līdz šī gada beigām. Bet pirms dažām nedēļām valdība nolēma nepildīt šo solījumu, tātad banka netiks pārdota, bet tam visam ir aizmugurē cits stāsts. Notiek izmeklēšana, to veic Slovenijas parlamenta izveidota komiteja, lai konstatētu, kas tad noveda banku tik eh, smagā stāvoklī. Izmeklēšanas komiteja ir atklājusi pārsteidzošas, un ne tikai pārsteidzošas, bet arī šokējošas lietas. Eh, komitejas konstatējumi parāda, ka agrāk eh, šī banka uh, izsniedza pretrunīgs kredīts, kas noveda pie šīs rekapitalizācijas, bet eh, ne, banka pati bija iesaistīta arī mm, tādos lielos nelegālu līdzekļu legalizēšanas eh, gadījumos. Vienu miljārdu transferi tika veikti no Irānas eksporta bankas apstākļos, kad embargo bija noteikts no Eiropas padomas puses. Tad man ir jautājums jums. Tā kā ECB viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt Eiropas banku drošību un efektivitāti, konsekventi veicot uzraudzību, un NLB ir viena no Eiropas bankām, tad ECB kā uzraugs vai tā zināja par šīm neregulārtātēm kopumā, Eh, tātad Slovenijas NLB bankas un vai bija informēti par šo konkrēto naudas atmazgāšanas gadījumu. Un kāda jēga tad ir ECB e uzraudzībai? Un tagad, kad jūs, jūs zinat šo faktu, vai jūs rīkosieties, kāda ir ECB loma šajā konkrētajā lietā? Un paldies jau iepriekš par atbildēm. Jā, es ļoti uzmanīgi jūs uzklausīju. jo daudz kas no tā visa notika pirms es uh, sāku darboties SSM un pirms tas pastāvēja. Par naudas atmazgāšanu nesam atbildīgi par eh, šo pasākumiem pret naudas atmazgāšanu. Tas ir nacionālo autoritāšu uzdevums dažkārt. Eh, tās ir centrālās bankas, citreiz tas ir banku uzraudzības uzdevums bet katrā ziņā mēs neesam atbildīgi par eh, pasākumiem pret naudas atmazgāšanu. Tā tad mēs kā tādi nu, nedarbojamies, nefunkcionējam šajos naudas atmazgāšanas jautājumos, pasākumos pret to. Bet, protams, tad, kad esam informēti, kā tas vienmēr nav, mēs uzskatām, ka tas ir signāls, ka iespējams ir vāja riska vadība vāja iekšējā kontrola, iespējams vāja pārvaldība, tā ka mēs sākam padziļināti aplūkot šos elementus, lai nodrošinātu, ka nav riska, ka tas atkal varētu notikt. Un jā, tas ir kaut kas eh, ļoti negatīvs eh, bankas vērtējumā. Nu, tas arī viss, ko es varu teikt, jo neesam atbildīgi par šiem pretnaucās mazgāšanas pasākumiem. Per vaš beres. Pervanša Beres. Paldies, priekšsādātāji. Pirmais jautājums joprojām par uh, populāru banku, jo galu galā, ja mēs atceramies, viss labi notika, tāpēc, ka bija pircējs, bet ja nebūtu pircējs, kas tad būtu noticis? It īpaši runājot par aktīvu sadalīšanu uh, starp uh, Spāniju un Portugāli, jo mēs saprotam, ka uh, tie, kas bija pirmajā līnijā šajās sarunās, tās bija Spānijas varas iestādes bankā, un tad pēkšņi kāds eh, bija iespējas ietekme eh, šai, eh, šim noregulējumam konkrēti Portugālei. Es saprotu, ka jūsu uzdevums ir mums šeit skaidrot, ka viss labi norisinājās un beidzās, bet tomēr. Uh, ja nebūtu bijis šis pircējs konkrētajā gadījumā, nu tad, tad tomēr ir jāuzstāj, ka ir nepieciešama Eiropas depozīta garantijas sistēma. Un šajā gadījumā ir trūcis eh, efektīvs risinājums BRRD ietveros, un man šķiet, ka šai kontekstā es atbildu nav bijusi pietiekama. Jūs teicāt, ka neesat atbildīgi par uh, cīņu pret uh, nodokļu nemaksāšanu, bet es jums uzdevu arī ruks, rakstisku jautājumu, uz kuriem nav vēl, acīm redzot, radusies iespēja atbildēt par nesenu pētījumu, ko veica Oxfam. Un tur ir identificēta darbība daudzās Eiropas banku, no Eiropas banku puses dažādās fiskālajās nodokļu paradīzēs juridiski. Tas eh, nav, protams, jūsu darbības lauciņā, bet tāpat laikā, ka fakts, ka ir uzraudzība, tas tomēr dod verificēt banku rīcību un vai tas atbilst stabilitātes kritērijiem un jūs esat vienīgais Eiropas banku uzraugs tā, ka ja tie nesat jūs, kas to dara, nu kas tad to darīs? Un, ja jūs sakat, ka man nav iespēja to darīt, un Oxfam to dara, bet es to nedaru, nu tad um, jums ir skaidri jāpasaka tas, jo tad mums ir jāmaina steidzami šis um, tiesiskais regulējums un uzraudzības ietvars, ko veica SSM. Thank you. Uh, Paldies. Atļausiet man atbildēt angliski visu klātesošo labā. Jūs teicāt, ka nav, tā nav problēma, bet konkrētā situācija bija tāda, ka bija viens pircējs par visai bankai, kas uzņēmās atbildību par visu, gan par aktīviem, gan par saistībām, gan pasīviem, saistībā ar tiem riskiem, kuri iestājas jo pirms tām jau nesen kapitāls tika emitēts, un pēc tam tas bija jāmaina. Tas, protams, izraisīs tiesāšanos vēl. Bet pircējs teica, labi, es ņemu visu un tikšu galā ar visām problēmām, kas ir bankai. Ja būtu bijusi cita iespēja, pircējiem neņemt visu kopā, tad tas nozīmētu, ka SRB izmantotu naudu, lai sektu uzkrājumu veidošanai, piemēram, tiesāšanās eh, gadījumam par labu pirce, pircējiem, bet tas nenotika vai arī nodalīt bankas vājo daļu un pārdot, teiksim, pārējo bankas daļu. Tas nav tik vienkārši. Ir dažādas iespējas, ko pie EBRD piedāvā SRB. Protams, labākais gadījums ir tad, kad pircējs pērk visu kopā, ja jūs jau uzreiz esat gatavi turpināt darbību bez jebkādas eh, darbības pārtraukšanas kas, manuprāt, ir labākais, ko mēs varam izdarīt. Neko labāk mēs šādos apstākļos nevaram uh, sasniegt. Mēs nedēļas vidū varam turpināt jau nākamajā dienā darbību, nepārtraucot darbību. Un jā, jums ir taisnība. Trešais pīlārs - depozīta garantijas schēma, Eiropas depozīta garantijas schēma. Pietrūkst, un tam ir savas sekas. tas nav atkarīgs no tā, vai ir pircējs visai bankai vai nē. Bet Portugāles gadījumā, piemēram, kur depozīta garantija fonds tiek izmantots arī jau citām bankām. Un tas jau tiek tērēts. Ja banka būtu jālikvidē, tad par to būtu atbildīgas por, Portugāles varas iestādes. Un tas būtu daudz mazāk optimāls risinājums nekā tad, ja ir Eiropas depozīta garantijas schēma, bet es uzskatu, ka mums ir SSM un SRB, mums ir iespēja strādāt ar Portugāles un Spānijas iestādēm, kas abas bija uh, ļoti gatavas sadarboties ar mums. Tas arī ļāva nonākt pie sekmīga iznākuma. Šodien uzzināju, ka aprīlī esat sūtījusi man jautājumu, kurus eh, SSM esam saņēmuši 8. jūnijā tikai. Tāpēc jūs arī nesat um, ehm, saņēmusi atbildi. Man kolēģi tagad strādā atbildi man ir sagatavots eh, projekts atbildēji, un tad eh, atpakaļ ceļā no Briseles es tad pie tā strādāšu, lai pārbaudītu to. Es, eh, nu, atvainojos, bet, diemžēl, tikai 8. jūnijā saņēmu šo jautājumu. Kā pilsone pilnīga vai piekrītu jūsu viedoklim, visam, ko jūs sacījāt par naudas atmazgāšanas apkarošanu, fiskālajiem pasākumiem, jā, tādām lietām nav jānotiek, tas ir jāsoda. Tur man nav nekādas līdzjūtības tiem cilvēkiem, iestādēm, kas iesaistās šādos darījumos, kas nedod neko labu ne sabiedrībai, ne valstī, ne reģionam. Bet mūs, eh, tas nav mūsu atbildības jomā, ne jau tāpēc, ka man trūktu resursu bet eh, tas arī no, no parlamenta, no likumdevējiem atkarīgs lemt par to, vai mums ir vajadzīga Eiropas sistēma atmazgāšanas apkarošanai, un tam būtu sava jēga. Vairākas mazas valstis un atsevišķi SSM reģioni. Ehm, ļoti daudz maksā par pakalpojumu, eh, maksas pakalpojumu sniegšanu korespondentu bankām. Bet mēs to nevaram darīt. Mums jau ir 19 NCA partneri un 17 un 7 centrālās bankas, 25 iestādes pie apaļā galda. Un tā kā bieži vien, gandrīz nekad, drīzāk izņemot Franciju, tas nekad nav vienā uzraudzības jomā tad, tad man uzraudzības padomu būs kā parlaments, lai tiktu galā ar šīm atbildībām. Tur ir jābūt citām, citam atsevišķam režīmām. Thank you, Gabriel Mato. Gabriels Mato. Paldies, priekšsēdētāji, par Banko Populāru. Tā ir problēma, kas eh, tiešām ir aktuāla mazie noguldītāji uztraucas, viņi uzskata, ka kaut kas tomēr nogāja greizi. SSM uzticamība ir apšaubīta šobrīd. Tas, ko jūs sacījāt, rada man bažas. Jo, manuprāt, ir pārāk e, vienkāršoti sacīt, ka tas ir bijis veiksmes stāsts tāpēc, ka netika iesaistīti publiskie līdzekļi. Varbūt tas bija veiksmīgs risinājums vienkār, e, vienotajam noregulējuma mehānismam un um, nāca par labu Spānijas ekonomikai un bankai pašai, bet kaut kas viennozīmīgi nogāja greizi. Ja pirms gada visi testi tika sekmīgi nokārtoti un paziņots, ka negatīvu, test, eh, negatīvu scenāriju banka izturēs, bet tas nozīmē, ka vai nu uz tests bija nepareizi izveidots, vai arī zināja par trūkumiem, bet bija kādi zemūdens akmeņi un dažādi manevrēšana. Kā tad ir īsta situācija? Ja kaut kas tiešām nogāja greizi, ko mēs varam mācīties no šīs situācijas? Mums likās, ka sistēma ir laba, vai kaut kas nogāja greizi vai nē, jeb arī viss nostrādā ideāli. Un kā tad tur ir uzraudzība? vai uzraugiem varbūt nav pieejami pareizie rīki, lai tiktu galā ar šādām situācijām. Vai arī viņiem ir rīki, bet viņi nepareiz tos izmanto. Kāda īsti ir situācija? Un visbeidzot, vēlos noskaidrot, vai jums liekas, ka mehānismi banku krīzes likviditātes kontekstā ir nostrādājuši, vai tie darbojas vai nē. Jo mēs nevaram vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Paldies! Sanāk eh, no jūsu sacītā, ka bankas eh, darbības izbeigšana eh, ir kaut kas tāds, kas nekad nedrīkst notikt. Mēs vairāk kā trīs gadu garumā par vienu banku esam to tikai teikuši, un viņa atsāka darbību nākamajā darba dienā. Es nesaku, ka tas ir viegli vai kaut kā glorificēja to, bet man baila. Nu, teikšu tā, es vēlētos, lai mēs nākamreiz, kad jāpieņem šāds sapīgs lēmums, ka mēs spētu panākt to, ka banka nākamā diena atsāk darbu un neviens naudu nezaudē. Un es nedzirdēju līdz šim tādu ziņu, ka nekad nedrīkstam um, nonākt pie situācijas, ka jāpaziņo, ka banka ne, nedrīkst eh, izbeigt savu darbību, bankrotēt. Padomājiet, eh, kādu kaitējumu nodarām citām lielajām bankām, kas ir tajā pašā reģionā, kur ir banku pakalpojumu pārpilnība, tad mēs mākslīgi uzturētu visas bankas, kas e, darbojas ar problēmām. Manuprāt, tā būtu īstā problēma. Ne jau fakts, ka mums vienu reizi trīs gados ir nācies paziņot, ka e, bankai ir jāpārtrauc darbība, neviens nezaudē naudu un banka atsāk darbību nākamajā dienā. Ko varam mācīties? Jā, es redzu divas lietas. Pirmkārt, uzraugiem vajag vairāk pilnvaru lai spiestu uz saulēcīgiem rezervju izveids eh, pasākumiem un no common tangible equity, acim redzot, ir jāatskaita maksas, bet, diemžēl, ļoti daudz ir slikto kredītu. Tikko bankas tiek galā ar šīm problēmām, situācija ir labāka. Tas notiek pakāpeniski. Jā, ir pārmantotie aktīvi, tas prasa kādu laiku, šie legacy assets. Pa dažādiem kredītu veidiem tie jāizskata. Tas jāskata katras bankas gadījuma atsevišķi. Nākotnē mums tieši tā arī jādara jānodrošina, ka vāji kredīti, sliktie kredīti ka tiem tiek veidot uzkrājumi jau ļoti saulēcīgi. Kas pie tam atļauj pārdot šos sliktos kredītus, nevis tādu uzkrājumu, kas neļauj to pārdot. Mato kungs eh, grib papildināt, precizēt. Jā, es vēlējos sacīt, ka banka nebeidz savu darbību, bet ne jau tāpēc, ka uzraudzība bija veiksmīga, bet gan eh, spēcīgi bija Spānijas ekonomika un Santander banka. Es nedomāju, ka jūs atbildēsiet, ja vien īpaši nevēlaties. Nē, nu labi. Neviens negrib teikt, ka problēma ir noregulējumā. Problēma ir tas, ka tas notika pārsteigums, nekas netika izdarīts saulēcīgi un ilgu laiku tika apgalvots, ka ar banku viss ir kārtībā. Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu par Banko Populāru. Jūs sacījāt, ka noregulējums notika bez eh, sliktiem nolūkiem, bet es domāju, jūs zināt, ka Spānijas tirgus uzraugs aizliedza short selling. Un pēc iejaukšanās tirgu situācija bija ļoti nervoza, tā ka jā, spriedze tomēr tika radīta. Es šaubos, ka Banko Populāra ir bijušas jebkad likviditātes problēmas. Ja tas tā tomēr ir, tad atcīmredzot, nav nepietiekami instrumenti. E, bet dīvaini, ka tad ne, netika izmantot likviditātes instrumenti. Jūs teicāt, ka ar saulēcīgu iejaukšanos varēja situāciju atrisināt. No otras puses, kā tas ir iespējams, ka tāda banka, kā Banko Populāra, bez nodrošinājuma var turpināt ar ECB likviditātes līniju turēt. Vai acīm redzot, e, bija pieejama likviditāte, bet tā netika izmantot. Kāpēc? Acīm redzot, bija kaut kādas maksātspējas problēmas tomēr. Mans jautājums ir tāds. Vai lēmumu pakets ietvaros, kādā brīdī uzraudzība izgāzās? Un ja nē, vai jums liekas, ka uzraugi, izvērtējot banko populāru, tomēr ir kaut kur manipulēts. Un Deloitte ziņojums tomēr būtu jāpublisko. Mums ir jāzina, vai ir veikti uzkrājumi vairāki, par vairākiem miljārdiem eiro. Šis ziņojums ir jāpublisko par stresa testiem. Mēs zinām, ka EBA to dara un jums tur nav balstiesības, bet mēs domājam tiešām, ka tur problēma ir uzraudzība vai nu ar mehānismu pašu, vai ar uh, reālo situāciju ar bilanci, kas, kur varbūt kaut kas tik slēpts. Vai jums liekas, ka bankas noregulējums ar pārdošanu? Vai tur nav morāla kaitējuma problēma ar potenciālu nākotnes krīzi, ka potenciāli pircēji var domāt, ka labāks variants ir nevis iegādāties banku eh, pirms tam, bet pagaidīt līdz noregulējumam? Vai tur nav morāla kaitējuma problēma tomēr? That, uh, go... Jūs uzdot man eh, daudz jautājumu, kas eh, liktu man pārkāpt konfidencialitātes saistības, tāpēc es nevaru atbildēt par precīzi šīs bankas situāciju par likviditāti. Varu jums tikai atbildēt, ka cik man zināms, jo es neesmu monetāras politikas pusē un ar ELA man nav nekā kopīga, ka ar nodrošinājumu var saņemt ELA, bet tas ir nacionāls lēmums, kas ir jāiesniedz ja e ECB apstiprināšanai. Bet tas ir nacionāls risks, kas tiek pieņemts pašā sākumā atkarībā no summām nacionālā līmenī. Attiecībā ar kļūdām uzraudzībā mēs noteikti ļoti rūpīgi to izvērtēsim, bet šobrīd šeit sakrīt situācijas un elementi, kas noveda pie bankas bankrota. Un mēs uzskatām, ka mēs eh, tajā laikā, kas mums bija, darījām visu, ko varējām. Bet nu redzēsim. Pircējs un morāla kaitējuma jautājums. Jāskara šeit ir no abām pusēm, gan pircēji, gan pārdevēji. Ļoti daudzos gadījumos, negribu ap, apspriest konkrēti šo, bet pretestībā pirkt kaut ko normālos apstākļos nāk drīzāk no pārdevēja puses, kas, teiksim tā, sagaida tādu cenu, kādu piedāvājumu nepieņ, nesaņem jo Banko Populāri bija paziņojuši tirgu, ka viņi vēlas eh, pārdot banku. Viņi bija at, atvēruši arī iespēju iesniegt so, eh, pie, piedāvājumus pirkšanai. Bet pārdevējs neizlēma pats pārdot par tādu cenu, kas tika piedāvāta no solītāja puses. Līdzīgi kā jautājums ar uh, sliktajiem kredītiem. Man saka, ka uh, darījums nevar notikt, jo cena nav atbilstošā līmenī. Nu jā. Ja es gribu pārdot savu dzīvokli, es bieži vien domāju, ka tā vērtība ir augstāka nekā um, reālā, jo man tur ir labas atmiņas un tā tālāk. Un šitā līdzīga situācija. Pārdodot jums prātā ir kāda cena, bet eh, korekta cenai tad, ja izdodas atrast eh, kādu, kurš ir gatavs to maksāt. Un ja tā nav, tad acīm redzot, pircējiem ir eh, lielāka iespēja ietekmēt situāciju. Labāk to ir izdarīt saulēcīgi, brīvprātīgi, lai izvairītos no šī jūsu pieminētā morālā kaitējuma. I'm impressed by your confidence. Paldies, man tiešām pārsteidz jūsu konfidence, ka tirgus ir lielisks un pats arī sakārtos ar vislabāko cenu. Bet vēl viens pēdējais jautājums. Not fair, but I would like to, I don't know when you... Es Nezinu, kad mēs satiksim jūs nākamo reizi, tāpēc es gribēju uzdot jautājumu saistītu ar ESA pārskatu, kas ir paredzēta tuvākajā laikā. Šodien jūs e, pieminējat, ka jūs nebalsojat par to EBA Bet ir cilvēki, kas uzskata, ka jums vajadzētu dot um, tā, arī balsošanas tiesības EBA SSM. Un to vajadzēja ņemt vērā arī veidojot Banku Savienību, jo Eiropā ir arī tādi, kas domā, ka mēs gribam, lai EBA ātri vairāk virzītos un tuvāk virzītos visam, visai šai struktūrai bet ir arī tādi, kas uzskata, ka šīs eh, situācijas, šīs institūcijas jātur atsevišķi un nebēja jāturpina ar savu aktivitāti. Jautājums ir jums, kā jūs redzat šo virzību un ko, ko jūs gribētu redzēt nākotnē? Luīģi Morgano. Mm, grācie, grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējās viedokļu apmaiņās, kādas jums ir bijušas ar mūsu komiteju Bieži vien tiek runāts par eh, tēmām, kas saistās ar banku pakotni un varbūt arī eh, nerunājot par vienoto noregulējumu. Šajā nedēļā mēs runāsim par pirmo daļu priekšlikumiem grozīt CRR un konkrētāk eh, tieši pārejas režīmu ieviešanu, lai nodrošinātu EFRS attiecībā uz to, ko jūs teicāt, ka nepieciešama statiskā pieeja. Es to citēju tāpēc, ka varētu būt tā, ka dinamiskā pieeja paredz eh, būtiski eh, mazināt, mikstināt šo atskaitības principu, ņemot vērā, ka, piemēram, eh, ASV viņiem stāsies uh, normas spēkā 2020. gadā. Jūs tāpat runājat arī par šo šīm piesardzības eh, prasībām, norādot, ka EPA izstrādās eh, ziņojumu, bet mani satrauc tas, ka Eiropas banku sektors tam varētu būt eh, tāda konkurētspējas negatīvāka pozīcija, jo tirgus ņemt vērā situācijā ar šiem jauniem noteikumiem, ar, ar šiem glābamajiem aizdevumiem pavisam īsā laika periodā, brīdī, kad izaugsme vēl nav tāda spēcīga, vai jūs domājat, ka tirgus varēs absorbēt šos vērtspapīrus, vai cenas būs pārlieku augstas, ņemot vērā Itāļu un Spanku banku grūtības ar šiem um, problēmu aizdevumiem, ja jaunie noteikumi tiks īstenoti pēc uh, pirmās bankas noregulējuma banko populāru gadījumā, vai tas uh, parāda, ka BRRD pašreizējā situācijā ir problēma, vai jūs nedomājat, ka mums vajadzētu šobrīd gūt vairāk pieredzi ar pašreizējiem noteikumiem, un vai jūs domājat, ka ierosinātajām izmaiņām varētu būt negatīva ietekma uz Eiropas Savienības banku sistēmas uh, stāvokli? Un attiecīgi uz uh, visu stabilitāti. Paldies! Es gribētu rēģēt uz priekšsēdē teikto par to, ka es pārāk paļaujos uz tirgiem. Faktiski es nebūtu nepaļaujos uz tirgiem noteiktā ziņā. It īpaši nepaļaujos uz augsto kapitalizācijas cenu, un tā bija daļa no problēmas šajā gadījumā, un droši vien tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc banka negribēja pati sevi pārdot par cenu, kas bija piemērotāka vismaz valdes skatījuma. Vald, valda uzskatīja, ka tas būtu ļoti augsts risks e, arī pieņemt šo cenu, kas nebija salīdzināma ar tirgu cenu. Tā kā es absolūti nepaļaujos uz tirgu, dažkārt tirgi nostrādā, citreiz rāda mm, nepareizus signālus. Un es nedomāju, ka mm, man būtu jāgūst balstiesības Eiropas banka iestādē. Es uzskatu, ka principā Eiropas balsīm ir jābūt šeit eh, dzirdamākām. Eiropas balss nav EBA, un tā ir kļūda. Mums ir dažādas nacionālas valsts, kas sēž ap galdu un rezultātā mēs nonākam pie Eiropas lēmumu, bet varbūt ne, nevienmēr to Eiropas balsi var dzirdēt pietiekami skaļi. Kādas izmaiņas šeit ir nepieciešams EBA pēc Brexita? Šeit man nav skaidra viedokļa, šeit redzu uh, divas lomas. EBA vairāk nodarbojas ar eh, tādu regulēšanas darbu, ar centieniem harmonizēt direktīvas eh, cenšas arī operacionalizēt eh, regulas, un tas ir ļoti labi. Pretējā gadījumā mums vajadzētu ar to nodarboties pašiem, un tas prasa arī uh, daudz darba, arī šeit ir dažādas izvēles iespējas, nacionālās pieejas. Jā, es uzskatu, ka EBA iestāde ir vairāk kā regulators, kā uzraugs par IFRS. Es neatbalstu nekavējošu īstenošanu, bet ja jūs nedarīsiet neko, ja jūs um, ātrā procedūrā nebalsosiet, par piedāvājumu, tad būs nekavējoties jāīsteno IFRS. Un balsojums parlamentā jūs atlikt šo īstenošanu, nenotiks šī nekavējošā īstenošana, kā tas ir paredzēts tekstā šobrīd. Tātad es atbalstu pakāpenisku uzsākumu, bet eh, tas ir tikai tādam sākotnējam šokam, lai samazinātu CFT1, C, CT1 lūk, tāda pakāpeniska iefāzēšana, bet pilnīgi darbs ar, ar pilnīgi visu, kas jau ir proklamēts uz ilgāko laiku, tas nebūtu pareizi. Mums vajadzētu tomēr gatavoties e, nākotnē ar tādiem, ar mazāku skaitu problēmu aizdevumu. Tas varbūt ir ambiciozi, bet varbūt mēs centīsimies pārāk daudz savus darbus neizvērst, strādāsim ar mantotajiem kredītiem. Paldies, Nīkundze! Mums ir bijusi ļoti intensīva diskusija, bet eh, mēs saprotam, ka šī joma ir ļoti tāda izaicinoša. Un jautājums, par iespējamiem trūkumiem uzraudzībā. Te mums ir viedokļu dažādība tieši saistībā ar banko populāru. Te mums noteikti parlamentam vajadzēs ciešāk pasekot, lai labāk saprastu. Mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka mēs izmantojam vislabākos instrumentus, un ja mums šādi instrumenti nav vai tas nav labs, tad tas mums būtu jāuzlabo vai jāievieš, jo efektīva īstenošana šeit ir ar izšķirošu nozīmi. Uh, jo īpaši ņemot vērā eh, to, ka mm, pozitīvi runājot, ja eh, mūsu rīcībā ir ma, nav optimāli ietver, nav, ir mazāks kā optimāls šis ietvers. Paldies, turpināsim rakstiskā formā un uzdosim jums tālāk jautājumus, lai labāk mēs saprastu, kas darbojas un kas nav darbojas šajā procesā. Dear colleagues, I would like to welcome. Kolēģi, es tagad gribētu sveikt Maltas uh, finanšu ministru Šiklūnas kungu. Uh, paldies, uh, un mēs atvainojamies par to, ka mūsu saruna nedaudz uh, ir aizkavējusies, sākums ir aizkavējies, bet uh, mums bija ļoti intensīvas sarunas ar SSM priekšsēdētāju Un šī saruna mm, prasīja ilgāku laiku. Un mm, paldies, ministrs kungs, mm, par to, ka jūs esat atsaucies uz mūsu aicinājumu, ka jūs esat gatavi arī pabeigt māku prezidentūru ar šo te viedokļu apmaiņu. Es gribēju šī klūnu kungu apsveikt un pateikties Maltas prezidentūrai kopumā, jo mēs Uzskatām, ka mūsu jomā šī prezidentūra ir bijusi ļoti veiksmīga. Maltas prezidentūra ir vadījusi ļoti daudzus trilogus eh, pusgadu laikā. Eh, ļoti veiksmīgs bija darbs, vairāk dokumenti ir slēgti, eh, piemēram, par vērtspīrošanu, riska kapitālu un EPS naudas atmaskāšanu milzīgs progress šajos un, un vēl būs arī daži jautājumi slēgt tuvākajās dienās. Es gribētu pateikties Maltas prezidentūrai par lielisko darbu, lielisko sadarbību ar Maltas prezidentūru, par lieliskajiem sasniegumiem, ko mēs esam panākuši. Un daudz plašāk arī esam pateicīgi par to, kā jūs vadījāt ekofin darbu, taksācijas jautājums jau īpaši, kā jūs eh, virzījāt uh, Es gribētu kolēģiem atgādināt, ka šodien mēs gribam runāt par Maltas prezidentūru. Mēs nerunājam par to, kā Šikuna kungs darbojas kā finanšu ministrs savā valstī. Lūdzu, došu jums vārdu paldies. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, godājumie deputāti. Man Vienmēr ir ļoti patīkami viesoties Eiropas parlamentā ekon komitejā. Es eh, izmanto šo iespēju, lai izceltu mūsu prezidentūras panākums, mūsu progresu, vismaz galvenajos punktos, kas tik likti mūsu darba kārtībā, un gribu arī parunāt par tiem jautājumiem, kur darbi vēl nav pabeigti, bet tuvojas nobeigumam. Un mēs varētu par šiem darbiem arī parunāt eh, jautājumu un atbilžu formā. Un, kā jau teica priekšsēdētājs, principā mēs esam apmierināti ar paveikto. Um, kapitāla savienība, savien, um, savienība kapitāla tirku savienība, taksācijas jautājumi, tās ir jomas, kas ir īpaši izcinamas, un arī nepabeigtie darbi ir pavirzījušies būtiski uz priekšu, un tas nozīmē, ka varbūt līdz pat šī mēneša beigām varētu vēl noslēgt vēl kādu jautājumu. Es eh, jums stāstīšu par situāciju, ņemot vērā ekonomisko situāciju, ko mēs nevaram ignorēt, jo mēs dzīvojam šajā vide, ir atveseļošanās, eh, un ar gandrīz atzīmē, ka atveseļošanās turpinās un stiprinās. Eh, šādu secinājumu mums pavēstīja gan Ekofinā, gan Eirogrupā, gan Eiropas centrāla banka, gan komisija šai ziņā ir viensprāts, un atvesļošanās atgūšanās ir balstīta uz plašu sektoru bāzi, ne tikai atsevišķi sektori. Tas nozīmē, ka mūsu tautsemniecības ir parādījuši savu izturību un, un arī neskaidrība ir pārvarēta, ne, neraugoties uz politiskiem riskiem, kas parādījušies pēdējos mēnešos. Tāpat laikā visās dalībvalstīs ir izaicinājumi, lai nodrošinātu ilgtermiņa izaugsmi, tāpēc ir nepieciešamas izlēmīgas rīcības, ir nepieciešams tāda gan pieprasījuma, gan eh, piedāvājuma rīcībā. Un mūsu prezidentūras laikā mēs tiešām vadījām padomis plānus tieši ekonomiskās un fiskālās politikas koordinācijā, taksācijas jautājumi, finanšu regulācija un likumdošana eh, banku savienība un visbeidzot eh, kapitāla tirgu savienība. Tie ir mūsu prioritārie jautājumi. Vispirms sākšu ar padomas darbiem eh, ekonomiskās politikas koordinācijas jomā. Martā padome pieņēma 2017. Mm, gada rekomendācijas, kas ir adresētas Eirozonai. Šīs rekomendācijas izriet no atklātām un konstruktīvām sarunām starp ministriem, kuras apstiprināja arī Eiropas padome. Šīs rekomendācijas līdzsvarotā veidā runā par eh, dažādiem politiskiem politiku izmaiņām, kas ir dalība valstīs eh, atsevišķi un kolektīvi. Un šeit ir, pamatā ir 2017. gada valstu specifiskās rekomendācijas, ko EPSCO padome un ECOFINS pagājušajā nedēļā apsiprināja. Un ļoti ceram, ka arī jūlī mēnesī mm, Eiropa padomu to apstiprinās. Kas uh, attiecās uz fiskālām politikām, es negribu šeit precīzi teikt, bet gribētu pasvītrot eksante fiskālo stāvokli Eirozonai. Un um, šeit praktiskā īstenošana nebūs tik ļoti skaidri izteikta. Tomēr bija konsens, ka līdzsvarošana no, no vienas puses atbalsta izaugsmēju, ilgspējīgai noturībai, tas nozīmē arī diferencētu pieeju dažādās valstīs. Un arī par šo tēmu mēs runājam pēdējo Eirogrupas sanāksmē, kur valūtas fonds arī stāstīja par savu ieskatu, par savu ziņojumu attiecībā uz 4. panta īstenošanu. Uh, Ir eh, dalība valstis eh, ar eh, fiskālo pozīciju, fiskāls stāns, un ir jāizmanto viss iespējas investīciju veicināšanai. Un tad ir valstis ar relatīvi augstāku publisko parādu, tur ir jāfokusējas uz fiskālo konsolidāciju mm, saskaņā ar mūsu noteikumiem. Uh, Runājot par publiskiem resursiem, ir arī tādas dalība valstis, kas eh, cenšas meklēt efektivitātes ieguvumus, eh, grib mazus eh, budžetus, un kapitāls ir prioritārāks nekā tekošie izdevumi. Un mm, pateicoties dalībvalstu ieguldījumam, arī attiecīgi īpašvari pret parādu krītas. Uh, un uh, ekscesīvā deficīta procedūra Portugālei un uh, Horvātijai pagājušajā nedēļā tika atcelta. Un mēs arī gaidam, uh, ka līdzīgi notiks arī ar Grieķiju. Tātad šāds solis no komisijas puses būs apsveikts. Fiskālās politikas ir tikai daļa no kopējā kopskata un rekomendācijas rakstīts, ka arī jāturpina struktūrālās reformas, kas modernizē mūsu tautsēmniecību un konkrēts mēs stiprināt uz produktivitātes ieguvumiem. Līdz ar to iekļaujojoša izaugsme. Un te atkal ir nepieciešama diferenciēta īstenošana dalībvalstīs. Pozitīvs ekonomiskais klimats, arī finansēšanas pozitīvi apstākļi dod iespēju turpināt veikt visaptverošas politikas reformas, gatavot arī mūsu ekonomiku, padarot to izturīgāku pret nākotnes iespējamiem šokiem. Pateicoties uh, janvāra vien, vienošanās tekstam mūsu prezentūras sākumā par atbalstu programmu SRSB. Arī mūsu prezidentūras laikā dalībvalsts valstis eh, varēja gūt um, labumu no īpaši pielāgotajām paketēm. Un um, arī diskusija ar Ekofinu un padomi par dalībvalstu ziņojumu par rezultātiem sakarā ar Eiropas politika iznošanas rekomendācijām arī ir jāpasvitro. Mūsu mērķis šeit ir vērst uzmanību uz to, ka ir nepieciešams uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Un tagad es gribētu runāt par taksāciju godīga taksācija, tas ir tāds pamatots um, bažu moments uh, visā Eiropā, un mēs ļoti ceram, ka varēsim panākt arī labu progresu tuvākajos mēnešos, tā mēs domājam. 29. maijā mēs esam saņēmuši arī parlamenta atzinumu un padome pieņēma grozījumu par um, nodokļu nemaksāšanas. 88D2 ir šīs direktīvas um, nosaukums. Uh, Tātad cīnīšanās pret nodokļu nemaksāšanu. Šis dokuments tika apstiprināts. Mēs eh, pamatojot pamatojamies uz iepriekšējās prezentūras darba dokumentu 889 un esam spēruši soli uz priekšu. Mēs gribam, lai ātrāk šis dokuments tiktu īstenots, nevajadzētu gaidīt 2019. gadu. Uh, Un es gaidu, ka šie likumdošanas akti abi divi atsevišķi ņemot ir ļoti būtiski un ļauj arī mazināt nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanu. Tas par uzņēmumiem. Pirms dažām nedēļām padome vienojās par ko, kopējo pozīciju, par strīdu izšķiršanas mehānismu. Uh, un um, arī uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs solis, lai nodrošinātu taksācijas skaidrību visiem iesaistītajiem, un arī par, padome rūpīgi apzinās ar parlamenta viedokli šai ziņā. E, bija dažādi, dažādi diskusijas par dažādiem priekšlikumiem, piemēram, par e-publikācijām, par maksāšanas mehānismu par e-komercijas e, paketi. Šīs diskusijas vēl turpinās padome, un Ļoti žēl tagad man par to runāt tieši tā, ka situācija ir tāda, ka mēs esam strādājuši ļoti smagi un ļoti sarežģīti. Mēs eh, arī meklējām tādas garantijas, lai e-komercijas pakete virzītos uz priekšu bez šēršļiem. Uh, un arī PPN apvērstā maksāšana mums eh, tika pavirzīta uz priekšu, bet ļoti diemžēl pēdējā mirklī mēs eh, pilotu projektam neieguvām tādu vairākuma piekrišanu, tātad nevarējām virzīt uz priekšu, un tas eh, izraisīja tādu zinām vilšanos redzam, ka kādas valstis ir izmantojušas eh, viņa rīcībā eh, esošos instrumentus, lai bloķētu e-komercijas tālāku virzību. Tomēr mēs nezaudējam cerības, mēs ļoti ceram, ka eh, neraugoties uz kādām vēlēšanām vienā vai otrā valstī, tomēr šis virziens likumdošanas ziņā arī virzīsies tālāk. Kā jau es E, teicu. Es ļoti ceru, ka nākamā Igaunijas prezidentūra varbūt turpinās mūsu iesāktos darbus, jo viss jau ir gatavs viņiem, un viņiem tikai ir jānokārto šie pēdējie momenti piekrišana un jāiesniedz visattiecīgi padomē. E, tālāk Eiropas strateģisko investīciju fonds. Arī tas mūs interesē Tā ir tāda tā kā investīcija, vērienīga investīcija, kas ir nepieciešama Eiropas Savienībai šajā attīstības brīdī. Šis fonds tātad darbojas, un mēs nerunājam vairs par to, kā par plānu. Mēs gribam to jau stiprināt, redzēt, kā tas darbojas, un arī par to šobrīd noris diskusijas mūsu vadībā. Un mm, arī mums ir trilogi EPSI pagarināšanam tāpēc parlaments eh, arī akceptēja savu pozīciju pagājušā mēnesī. Šeit šajā darbā mēs esam nedaudz aizkavējušies, mēs sākām no paša sākuma, mēs sākām virzīt visu šo lietu uz priekšu, bet tagad ir nepieciešams vēl laiks, lai uh, Eh, jāsaka, mums ir bijuši trīs eh, labas eh, diskusiju kārtas, un viena sanāksme ir paredzēta šonedēļ. Ir vairāki jautājumi, kur, manuprāt, kompromiss ir sasniedzams. Tad bija daži tādi momenti no parlamenta puses, kas ir vērā ņemami. Mēs šeit nepārstāvam konkrētu valsti, bet padomi, 27 cits dalībvalsts ir, un mums noteikti ir jāatspoguļo šo valstu pozīciju. Un tieši tāpēc dažkārt ir nepieciešams ilgāks laiks, lai mēs no savas puses um, vienotos un panāktu mūsu pozīcijas um, akceptēšanu. Un tāda, tāda ir situācija ar EPSI jo īpaši jautājumā par finansēšanu un saikni ar budžetiem, ņemot vērā dažādas lietas, kas saistīts ar budžetu, skatot Brexit, e, budžeta jautājums šobrīd nav tas vieglāk izskatāmais. Un atkal joprojām par investīcijām. Es uzskatu, ka Eiropas padomēji būtu vēl jāpieņem kāds dokuments, lai būtu progress. E, tas ir jautājums par vidusposmu pārskatu. Uh, Eiropas investīciju banku ārējais kreditēšanas mandāts. Tas ir jārisina tālāk migrācija. Tas arī ir tāds izaicinājums, kas nekur nepazudīs. Jāņem vērā, ka tas ietekmē mūsu finansiālo situāciju. Mēs kā valsts esam tādā pozīcijā, ka mums ir jāatspogļo padomis, domu gājiens un viedoklis, jo tāds valsts kā Malta un Itālija gribētu investēt pēc iespējas vairāk investīciju ziņā, jo īpaši Ziemeļāfrikā mūsu kaimiņu valstis, tas, lai labāk pārvaldītu migrāciju arī attiecīgi kaimiņu valstīs pirms migranti sasniedz mūsu krastus, jo mēs uzskatām, ka, ja tādā veidā tiktu risināts migrācijas jautājums, tad atdeve būtu vienkārši milzīga, nevajadzētu runāt par kaut kādām investīcijām migrācijas pārvaldībā šeit. Bet tā ir mūsu viedoklis, katrā ziņā padomas viedoklis cita lieta, un Igaunija turpinās šo lietu. Nauda ir kaut kur jāatrod, lai arī šo te migrācijas failu mēs varētu slēgt, un lai, lai būtu šis uh, ārējais mandāts, uh, aizdošanas mandāts, kreditēšanas mandāts. Un tagad Mēs esam padomes prezidentūra un mums ir jāpauž padomes viedoklis. Par finanšu pakalpojumiem un kapitālu tirgu savienību. Maltas prezidentūra ir panākusi politisko vienošanos ar Eiropas parlamentu par vērtspīrošanu, to teica arī priekšsēdētājs, par ES riska um, kapitālu un uh, sociālo uzņēmējdarbības fondu. Uh, Es gribētu pateikties šo, šo, šai komitejai un arī referentiem par lielisko darbu vērtspapīru tošanu ziņā. Un uh, mēs esam panākuši liels rezultāts. Kaut gan kaut kādā brīdī šķita, ka um, nekāds rezultāts nemaz nebūs un nav iespējams vērtspapīru tirgu sakārtošana, tā sakārtos arī investīcija iespējas, sniegs eh, papildu naudas līdzekļus, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmiem un jauniem uzņēmiem. Arī uzņēmējdarbības pārskata process ļaus atbalstīt augošos uzņēmumus un sociālos uzņēmumus atkal, lai varētu viņi labāk attīstīties un gūt piekļuvi dažādiem finansējumu avotiem. Uh, arī mm, ir plānots mazināt administīvo barjeru eh, nu, skaitu. Un arī ir tā, vēl tāds jautājums, kā ceturtās naudas atmazgāšanas direktīvas pārskats. Eh, šajā jautājumā jau četri trialogi ir notikuši konstruktīvā gaisotnē, bet mēs vēl neesam panākuši mūsu gaidīto rezultātu. Mēs bijām pārliecināti no sākuma, ka mēs. Uh, cīnāmies pret terorismu, pret naudas atmazgāšanu, bet eh, līdz ar Panamas eh, dokumentu parādīšanos viss šis fonds novirsījās un šis jautājums kļūst tāds lielāks, nekā sākotnēji mēs domājam. Un eh, mums ir joprojām iespējams noslēgt šo dosie. Es noteikti varētu sniegt arī detalizētāku informāciju par to, kāda ir mūsu uzskata, jo esam griežies atpakaļ pie padomes. Uh, lai prasītu lielāku elastību jautājumā par šo galējo labumu saņēmēju sarakstu un padomu ir spērus soļus, vai nu tā ir spērus soļus, lai pildītu šo prasību, nu tas labs jautājums. Tika panākts progress arī prezidentūras ietvaros par CCP runāt, par uh, atgūšanas, eh, atgūšanu un noregulējumu. Papildus darbs ir sācies arī, lai izskatītu nesen pieņemto komisijas eh, priekšlikumu, kas eh, groza MEU regulu. Īpaši attiecībā uz noteikumu vienkāršošanu, lai padarītu to visu proporcionālāku un efektīvāku. Tagad, un centīšos arī drīzumā noslēgt, runāt par Banku Savienību. Pēdējā padomas sanāksmē esam panākuši vispārēju, eh, vispārējo pieeju par eh, banku kreditoru hierarhiju un eh, arī par priekšlikumu SFPS standarta mm, numur 9. Es centīšos varbūt noslēgt savu uzrunu, jo mēs tādā gadījumā varētu uzklausīt jautājumus, bet, nu, katrā ziņā Valitā tika runāts aprīlī arī par monetārās savienības padziļināšanu, arī neformālā sanāksmē, un tāpat arī jautājums par MPL. Cerams, ka arī tur mums izdosies pavirzīties uz priekšu, ņemot vērā pozitīvāku politisko vidi un mēs varbūt varēsim arī tur pavirzīties uz priekšu. Nu, līdz ar to esmu izsmēlis savus eh, komentāru punktus. Eh, domāju, ka visā visumā Maltas mm, prezidentūra ir bijusi tāda godīga savā prezidentūras darbā. Mēs eh, esam virzījusi uz priekšu CMU, nodokļu aplikšanu un finanšu likumdošanu, un esam diezgan apmierināti ar savu panākto. Paldies! Mm, jūs tik tiešām ļoti godīgi esat strādājuši prezidentūras laikā. Brains Heijs pirmais uzdos jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, prieks jūs redzēt ekonsēdē, paldies par jūsu prezentāciju un eh, sveicam Maltas prezidentūru esat labi strādājuši pēdējos sešus mēnešus, un Malta ir maza valsts, tāpat kā arī manējā, tā ka es saprotu, ka ir tāds milzīgs loģistisks spiediens uz valsts administrācijas sistēmu. Prezidentūras laikā jūs darba esat tiešām labi veikuši, un to arī grib novērtēt. Divi jautājumi. Vai varētu gūt jūsu viedokli, jūsu kā ekofin prezidenta viedokli? Kāds ir jūsu un jūsu kolēģu skatījums? atcietībā uz CCTB priekšlikumu. Un tagad mums ir priekšlikums no Pierre Moskavici, un, un eh, tur ir tāda divu etapu pieeja konsolidācija ierosināta, un eh, priekšlikums, ko mēs arī šeit izskatījām, kā jūs izskatīsim šeit turpmākajā laikā. Uh, Eh, dažas dalībvalsts, lielās dalībvalsts ļoti pozitīvi izsakās par eh, šo priekšlikumu publiski, bet privāti. Ekofini ietvaros viņi saka pavisam citas lietas eh, par šī priekšlikuma elementiem. Varbūt, ka jūs varētu kliedēt kādas neskaidrības. Un konkrētāk, vai jūs uzskatāt, ka būtu noderīgi no Eiropas Savienības komisijas puses, kas nāk ar šī priekšlikuma iniciatīvu klajā? Uh, valsti pa valsti izvērtēt šī priekšlikuma finansiālo ietekmes dalību valstīm. Lai mēs varētu virzīties uz tādu vienprātības uh, risinājumu konsultācijas jautājumā, man interesētu jūsu vērtējums. Kāda ir situācija šo dosie šobrīd, jūsuprāt, ņemot vērā kādas ir diskusijas ar kolēģiem bijušas? Un vēl viens jautājums. Pozitīvi vērtēju to, ka Monetārās savienības ietvaros esam um, runājuši par sinhronizācijas dosie Maltas prezidentūras laikā. Tas bija liels sasniegums. Bet uh, šī vērtspapīrošana un citi tie ir svarīgi jautājumi Eiropas monetārajai savienībai. Bet kā valsts, kurai mums ir dziļa saiknes ar apvienoto karalisti, kā lai mēs to īstenojam apstākļos, ka Lielbritānija būs ārpus Eiropas Savienības? un viņiem ir visdziļākie un visdažādākie kapitāla tirgi, kāda vien var būt. Kā jūs, kā ekofina priekšādātājs, domājat, kā mēs šo paradoksu varētu risināt Eiro, um, Lielbritānijā izstājoties no Eiropas Savienības? Paldies! Jā, paldies. Sākšu ar otro jautājumu un tad pāriešu pie pirmā par nodokļu jautājumiem. Es ļoti labi atceros, kad tiku ievēlēts šeit kā deputāts. Es e, ienācu nu, tādā kā vētras laikā, finanšu krīzes laikā, un kurš tad, e, kura tad ir visaizņemtākā komiteja šādos apstākļos parlamentā? Notiek dažādas papildu sanāksmes Strasbūrā un tā tālāk. Mums bija tik tāds milzīgs finanšu regulācijas apjoms, un tas viss nāca ātri viens pēc otra. Uh, Vai nu tas tā ir vai nav, bet eh, gal galā lieta ir tāda, mēs pārāk daudz paļaujamies uz bankām. Un eh, mums kā attīstītam tirgum vajadzīgas alternatīvas. Un to mēs zinām, tas ir nepieciešams gan uzņēmumiem, lai viņiem būtu eh, labāki ilgtermiņa avoti un lai būtu labāk, labāk šis risku izkliedējums, arī segums ar, teiksim, garantijām, tad, kad viņi aizņems no bankām, un tāpat arī krā, uzkrājējiem, ja viņi tādā viedā veidā ir diversificējuši savu portfeli, lai viņi arī varētu uzņemties šos riskus, bet arī tiešā veidā gūt labumu no šiem alternatīviem tirgiem. Tā tad to neesam nodrošinājuši mēs eh, joprojām visā visumā Eiropā paļaujamies uz eh, bankām uzņēmumu finansēšanai. Un eh, mums jā, te jādomā par pensijām, vērtspapīrošanu, prospektus direktīvu. Un visi šie jaunie vārdi, fintech un citi. Uh, bet jāskatās, ko mēs varam darīt. Un jādomā arī par šo mentalitātes um, nomaiņu Eiropā, lai tas būtu vieglāk šādos apstākļos. Protams, mums ir jāregulē un jānodrošina, lai um, uzkrājuma veidotāji būtu aizsargāti, bet uh, mums tomēr jāvirz šajā virzienā. Pavisam ātri par uh, CCCTB un valsts specifiskiem ziņojumiem. Tas viss atkarīgs no konteksta. Daudz likumdošanas, ko mēs šeit nepiesaucam, ATD1 un 2 un BEPS kontekstā runājot, globālie pētījumi un darbs un kādas ir 15 galvenās rekomendācijas, nu tad tas ir konteksts, kurā viss jāskatās. CCCTB ir viens instruments, lai nonāktu šajā vajadzīgā virzienā, tā ka nevaram ignorēt to, ko CFC panāk, piemēram, ar TD1. Tā meitas uzņēmumu, kuriem nav, tā teikt, satura tām ir jākļūst par nodokļu maksātājiem. Mums ir uh, interest limitation noteikums un procents nevar izmantot tagad kā nodokļu samazinājumu pamatu. Tā tad uh, arī šīs patentu kastes, uh, eh, hibrīda neatbilstības, nu visi šie rezultāti, nu tas ir jāizmanto, lai nevarētu izmantot šo izvaidīšanos no nodokļu maksāšanai. Mums bija diskusijas CCCDB ietvaros, un kas tad kristalizējās? Viņi to uzskata kā vienu izņēmumu, kas neiet BEPS uh, virzienā. Tātad labi, nav BEPS virzienā, bet iet citā virzienā, nav pretēji BEPS uh, virzoties to pašu mērķi, un tāpēc mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc mēs neejam tad šo BEPS ceļu. Jāsaka, ka puse locekļu ir pār pusē tas rada grūtības. Mēs joprojām tā strādājam, jo komisija ir, um, tā teikt, um, radusi stimulus uh, attiecībā uz CCTB un CCCTB. Katrā ziņā mēs uh, šo jautājumu likām priekšā, notika tādas brīvas diskusijas un uzskatām, nu, principā turpinam šo darbu un pārdosim šo dosie Igaunijai. Mēs uzskatām, ka nepieciešams vairāk piestrādāt. Nu, prototips tā teikt neizdevās, bet eh, komisija un padomi ir cerība pilna šobrīd. Jū, um, uh, Pervanš Beres. Pervanš Beres. Jā, par šo projektu. Uh, tad, kad jūs vairs nebūsiet eh, ekofina vadībā, es ceru, ka jūs tomēr turpināsiet atbalstīt šo projektu un uh, arī to īstenot, jo tas ir projekts. Jāsaka, kur Eiropa ir ļoti iekavējusi darbību un uh, Eirozonā mēs zinām, cik ļoti mums nepieciešams iet uz priekšu un uh, panākt šo kopējo pamatu, ne tikai lai cīnītos pret nodokļu dempingu, bet uh, lai arī izstrādātu tādu pašu resursu bāzi Eiropas Savienībā. Tā ka es ceru, ministra kungs, ka tiešām būsiet mūsu pusē un atbalstīsiet šo priekšlikumu pat uh, tad, kad jūs vairs nebūsiet prezidentūras uh, vadītājs, bet uh, jūs katrā ziņā runājāt arī par šo agregēto fiskālo pozīciju. Varbūt jūs varētu pateikt, kādā veidā jūs uh, ierosinat, lai jūs prezidentūra, nākošā prezidentūra izmanto šo koncepciju. Tagad mēs redzam, ka padomē, nu tas nav ticis uzņemts ar lielu entuziasmu, lai, nu, tas tā pieklājīgi izsakoties attiecībā uz parlamentu ierosināto, nu, jo ne jau pagājuši vairāk gadi, ka parlaments ierosina, ka šis jēdziens. Uh, ir jāizmanto, izvērtējot dalību valstu finansiālo situāciju. Tātad kāds būtu jūsu komentārs? Un vēl viens vērojums par um, PVN. Esmu konstatējis, ka pēdējā ekofinā bija nu tāda kā neutralizēšana mm, Čes, Čehijas un Francijas prasībām tādos pilnīgi nožēlojamos apstākļos. Kaut gan parlaments ļoti spēcīgi atbalstīja to, ka nepieciešams saskaņot PVN likmes grāmatām elektroniskā vai papīra formā un tas, kā notika, nu tā teikt, šī ķīlnieku krīze attiecībā uz šo fiskālo dosie, es domāju, nu, ka tas nav patīkams risinājums. Nu, kā jūs domājat, kā to varētu atšķetināt un atrisināt? Jā, es man. Jā, paldies. Tas ir viens no tādiem, nu, mm, varbūt nesarūktinošiem, bet ne īpaši pozitīviem attīstības momentiem. Arī daži locekļi padomā par, par to izteicās, izteica šādu vērojumu. Mēs cenšamies, centāmies to novērst, ierosinot kompromisam piedāvājot, eh, nu, tādas, eh, kā lai saka, drošības garantijas vai pārliecību, nezinu, kā lai to saka, jā, garantijas varbūt. Uh, lai tiktu mazināts jau kādas eh, šaubas, ka šie pilotu projektu pieprasījumi, ka tie nu, tā kā negrauž šo sistēmu, kāda ir pasaulē, jo eh, labākas sistēmas pagaidām nav. Kad valsts saka, ka viņi uzskata, ka tā ir jāmaina, lai risinātu nodokļu nemaksāšanu kas eh, šajā konkrētajā valstī ir lielos apjomos. Nu, neviens, ka nevar pateikt, kāda ir cipara, bet valstī, kurai ir eh, nodokļu iztrūkums, tā tad eh, skatoties uz to, ko vajadzētu iekasēt un kas reāli tiek iekasēts, tad šī starpība ir liela, un viņi saka, ka viņi mēģinās, jā, viņiem ir liels investīcijas vajadzīgs. Uh, tad jāprasa, cik ilgu laiku mēs viņiem dosim, lai viņi to izmēģinātu. Viņi grib desmit gadus. Mēs nonācām pie kompromisa pieci, bet, nu, tur viss potenciāls vēl ir. Atmetām ideju, kā jebkura kaimiņu valsts var to piemērot, eh, balstoties uz šo, šo kaimiņu valsts pieņēmumu. Nu, katrās nevienojāmies, bet, diemžēl, laika grafiks, nu labi, detaļas nedrīkst izpaust, bet uh, pagājušā nedēļa nebija tas labākais laiks, lai pieņemtu šo vai apstiprinātu šo pilotu projektu. Diemžēl tas uh, radīja šo negatīvo situāciju un visi ir norādījuši, ka tad, kad visi bija pār, nu jā, viņi nenorādīja, ka bija problēmas, bet eh, par, šo, par šīm elektroniskajām grāmatām, jā, jautājums varēja tik pieņemts. Man, jā, mums kā no prezidentūras puses un varbūt arī citiem jāpadomā par šo sarūknotošu rezultātu. Par nodokļu nemaksāšanu tur ir sarežģītāk, jo tur rodas jautājums arī par uh, to, ka, piemēram, komisija nāk klajā ar priekšlikumu, tad finanšu ministru un tā tālāk, un visi uzskata, ka pat Eirogrupām padomē mēs eh, esam kā tiesneši, kā izvērtētāji, un pat ja IMF, starptautās valūtas fonds izstrādājam darba dokumentu par šo pārvaldību, par to, kā mēs Eiropas Savienībā varam koordinēt labākā veidā. Darbs tomēr turpinās. Mums vajadzētu eh, saprast no komentāriem, ka mums ir eh, trūkumi, daži vai no 3% indikātoru, vai varbūt eh, tur vajadzētu būt tikai konsolidācijai, deficītam parādiem, bet, vai, vai arī jābūt pozitīvākiem attiecībās konverģenci konsolidācijai vajadzētu būt indikatoriem tām valstīm, kas jau veids konverģents. Nu, visi šie jautājumi tika minēti pēdējā padomas sanāksmē. Tā ka tas, ka jūs, nu, jūtaties tā teikt, nē, jūs tas neapmierina, jā, to var just arī no dalību valstīm. Paldies, Bert Luka. Ministra kungs, ministra kungs, es runāšu vāciski. Jūsu bilance par pusgadu prezidentūru jūs jau sniedzat pārskatu. Jūs esat ļoti apmierināti, cik es sapratu ar šo pusgadu. Un situācija banku sektorā Eiropas Savienībā un banku savienības veiksmi. Un jūsu vērtējumā, tātad jūs jau ziņojāt, uh, par to Banku Savienībā un visa likumdošana ap finanšu sektoru tika radīta, lai spētu saulēcīgi atz atpazīt problēmas un izvairīties no tā, lai nodokļu maksātājiem nebūtu jāmaksā par problēmām, kas rodas banku darbībā. Tagad ir divas krīzes Montedepašī, kur radās konflikts, kur tomēr vajadzēja publiskos līdzekļus. Tad, tad atbildīgs atkal ir nodokļu maksātājs, kas ir tomēr pretēji tam, e, kas bija paredzēts ar EBRD. Un tad Manko populāra gadījums, kur pat netika atpazīts briestošos problēmas, vai arī, ja arī tika atpazīts, tad netika pareizi rēģēts. Tātad banka, kas sekmīgi nokārtoja divu stresu testus, un tad bez jebkāda stresa pēkšņi sabrūk. Vai kaut kas vispār ir uzlabojies ar visu to, ko esam izdarījuši? Jeb tas, ko mēs esam darījuši Eiropas līmenī, tikai vienīgi, lai padarītu bankas eh, sektoru drošāku un saulēcīgi um, atpazīst, vai ņemot vērā pašreizējo eh, notikumu attīstību, tas viss tomēr būs izgāzies vai kā? Um. Pilnīgi noteikti Banku Savienības stiprināšana ir padomas prioritāte. Mūsu prezidentūras mērķis bija pēc iespējas pavirzīties uz priekšu. Gan uh, par riska kopīgu uzņemšanos, kas ir uh, Eiropas depozītu nodrošinājums, un tāpat arī riska samazināšanas pakotne. Kā jūs zinat, attiecībā uz pēdējo bija vispārēja izpratne, ka laika grafika ziņā jāturpina strādāt, pie priekšlikuma, bet tāpat laikā mm, jānogaida uz arī riska e, mazināšanas pasākumiem. Un ar prieku varam paziņot, ka e, padoma mm, panāca divas e, vispārējās pieejas šajā failā un uh, ir progresa ziņojums arī izstrādāts. Nebija viegli jautājums uh, par eh, šo mājas valsti un citām valstīm bankām. Bankas tur bija ļoti sensitīvas, un tas prasīja daudz enerģijas, lai šo jautājumu risinātu. Bet atradām līdzsvaru. Un divas vispārīgās pieejas. Viena par banku kreditoru hierarhijas priekšlikumu, kas ir tik ļoti svarīgs eh, tieši Bēliņa. Tur tātad skaidri tagad būs eh, kā soli pa solim tam visam jānotiek, un arī ārlieta investori. Viņi zinās, ka ja viņiem ir obligācijas, tad uh, viņi zinās, ka viņu obligācijas varētu būt pārvērstas akcijās, ja gadījumā notiek banku noregulējums. Tātad tas ir daudz palīdzējis, un tā kā esam paņēmuši divas, pieņēmuši divas vispārējās pieejas, apstiprinājuši, tad, eh, mm, tad attiecīgi arī tas tiks pārnāts ar Eiropas parlamentu. Tas pats arī par pārējais kārtību un runājot arī par devīto standartu un par to, ka no lāģa ekspložas režīma tiek izņemta daži pasākumi. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments sāks sarunas par to, par NPL, par šiem problēmu aizdevumiem. Tur ir sarežģītāk. Esam piešķirušam jautājumam lielu svaru uz valetā uzaicinājām visas institūcijas uz neformālo sanāksmi, tātad tos, kam ir, kas saskars ar šo problēmu un pārunājām dažādus risinājumus, bet eh, tāda skaidra recepta nebija, vai mēs sākam ar to, saliekam kopā ar to. Jo, protams, tas ir ļoti daudz šķautņains jautājums jūlijā. Ja gaidam uz rekomendācijām, kur būs uh, arī ziņojums, kur tiks uh, izvērtāts politikas iespējas, kā to risināt. Balstoties uz to, mēs tagad strādājam pie rīcības plāna, lai risinātu uh, šos sliktos aizdevumus un cerams, ka jūlijā būs tātad tālākie soļi un nogaidam, jā, tā jau būs Igaunijas prezidentūra, bet katrā ziņā gaidam Un eh, mums ir arī grupa, kas strādā pie tā, ECB ir savs viedoklis. Tā tad, nu, ir viss eh, tāds labākais smadzeņu potenciāls ar to nodarbināts. Mums ir gal galā nepieciešami ieteikumi, kā to risināt. Tas nav viss tik skaidri un pašsaprotam, tāpēc, ka ir valsts eh, palīdzība. Bet es lūdzu jums komentēt Montu de pašiem Banko Populāri jautājumu. Es nedomāju, ka mums kā padomē ir viedoklis pār konkrētām lietām. Ir veikti pasākumi un tie nav darbojušies. Jums taču ir jābūt kaut kādam viedoklim. Saka Lukas kungs. Nē, es nedomāju, ka es uh, paudīšu kādu viedokli, saka Čiklunas kungs. Uh, varu runāt tikai par vispārējām rekomendācijām. Es nedomāju, ka padome ir iesaistīta šajā konkrētajā gadījumā kā tādā. Thank you. Of course, it was also. Paldies. Jā, es varu saprast, ka jūs nevarat komentēt eh, individuālas bankas. Katrā ziņā ir formāls lēmums, ko ir komentējušas visas institūcijas, bet, protams, jautājums bija par to, vai mēs saskatām, cik nepabeigts un nepilnīgs ir mūsu režīms šai ziņā. Tāds, nu, principā bija jautājums par to. Nu, ja man būs mandāts no padoms locekļiem, tad es eh, varētu dot jums eh, atbildi, bet man tāda iespēja nav. Mihails Toirers. Ministra kungs, arī es runāšu vāciski. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs sākāt ar Maltas eh, prezidentūras eh, sekmju, sekmīgu risinājumu uzskaitīšanu. Vēlos eh, mūsu polskās grupas vārdā pateikt, ka jā, mēs priecājamies, ka vērtspapīrošanas dosjē esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu un arī trialogs ir ļoti sekmīgs bijis. Reālās ekonomikas eh, un MVU intereses ir izdevies aizstāvēt kopā ar asset-backed commercial papers principu. Cīņoties ar agresīvu nodokļu optimizāciju, tiek norādīts uz pa eh, patentu lodziņu eh, problēmu svarīgs dosie šajā jautājumā ir Double Taxation Dispute Settlement Mechanism. Mums priecē iniciatīvas uzņemšanās šajā jautājumā, bet ar lielu izbrīnu konstatējām, ka padome ir nonākusi pie lēmuma pirms vispār Eiropas parlaments eh, vispār kaut ko lēma šajā jautājumā, kā līdzlikumdevējs, kā ekonu komitejas eh, līdzreferents, vēlos sacīt, ka tas mūs ļoti sarūktināja, tad, kad parlaments strādā šo jautājumu, bet padome uh, nemaz neņem vērā mūsu viedokļu šajā jautājumā. Varbūt jūs varētu paskaidrot mums šo situāciju, kāpēc padome neieklausās un pat negaidīja parlamenta nostāju, nemaz neļaujot mums konstruktīvi izstrādāt savu pozīciju. Un pēdējais jautājums - naudas atmazgāšanas apkarošana. Šajā jomā vairāki dosie gaida savu kārtu Mans jautājums jums ir šāds. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd pieejama likumdošana Eiropas Savienībā ir pietiekama, lai šādi notikumi, kas atspoguļojas piemēram Panamas dokumentos, ka tie tika nopludināti, nākotnē nebūtu pieļaujami? Jeb arī nākamās prezidentūras nā, e, nāks klajā ar kaut kādu uh, jaunu regulējumu naudas atmazgāšanas apkarošanā. Paldies! Jūs uh, atsaucāties uz uh, dubultās nodokļu aplikšanas strīdas mehānismu. Jā, tieši tā padome pieņēma lēmumu pirms parlamenta balsojuma. Tas ir nedraudzīgs akts, teiksim tā. Mēs būtu varējuši kopīgi strādāt pie šī jautājuma. Mums būtu gribējies tomēr, kā padome pagaida mūsu lēmumu, ņem to vērā. Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc tas nebija iespējams? Ehm, par to es netiku informēts. Zinu Zinu tikai to, ka tas eh, lēmums stāsies spēkā tad, kad eh, parlaments būs sniedzis savu nostāju, un tāda man ir pieejama informācija. Mans otrs jautājums bija par likumdošanu naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā, vai jūsuprāt tas, kas ir šobrīd pieejams, ir pietiekams, ja jūs iesakat nākamajam prezidentūram nāk klājā ar jauniem tiesībāk priešlikumiem? Jā, protams, daudz likumdošanas būs vēl. Tas, kas šobrīd ir paredzēts, piemēram, par starpniekiem, ka finanšu operatoriem nebūs kons eh, tiesības konsultēt atsevišķās eh, lietās, eh, kas tiks uzskatīts par agresīvu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tāpat mums ir arī uh, ziņojušana pa dalību valstīm, arī tur vēl viss nav pabeigts. Un CCCTB, protams, vēl. BEPS ir visaptvarošs uh, ietvars. Mēs esam pieķērušies pagaidām tikai pie minimālajiem standartiem, pie pašiem galvenākajiem elementiem, dažkārt gājuši mazliet tālāk par to. Bet tas ir visaptvarošs darba apjoms, tur gadiem ilgi vajadzēja pie tā strādāt. Un šis tagad ir tālākais ceļš. Un kā jau es sacīju, likumdošana, kas ir līdz šim pieņemta, nav vēl īsti sākusi darboties. Un tad, kad to sāks reāli īstenot, tad tikai redzēsim izmaiņas tajā, kā uzņēmumu reaģē, investē, pārnes peļņu un tā tālāk. Turklāt tās pat e, Eiropas valstis arī OECD ietvaros ir spiestas kaut ko darīt. Pat ja mēs liekam uzsvaru uz citu likumdošanas e, pusi, mēs globāli tomēr esam spiesti turpināt šo darbu, mēs apmeklējam šos fórumus, uh, Mēs esam vadošajā lomā, un ne tikai Eiropas Savienības valstis, bet arī trešās valstis. Rīcības kodeks, piemēram, atcerieties, mēs tur daudz ko daram, saucot vārdā un kauni no šīs trešās valstis kuras nav gatavas pat pieņemt minimālākos standarts, kas mums ir spēkā Eiropā. Tas pats arī sakāms arī ziņojumos par dalību valstīm, nodokļu iestādēm. Mēs varbūt neesam tik daudz saistīti ar publicēšanu, bet nodokļu iestādēm daudz pilnvaru un informācijas tiek sniegts, lai apmainītos pirmkārt ar informāciju par nodokļu nolēmumiem, piemēram, šobrīd tas ir pienākums katrai Eiropas Savienības dalību valsts nodokļu iestādēji dalīties ar nodokļu nolēmumiem, kurus eh, tā gatavojas apstiprināt. Tas ir jādara zināms pārējām 27 dalību valstīm, tā kā ir vesela pakete ar likumdošanas aktiem, kas, manuprāt, ievērojami pavirzīs uz priekšu mūs. Paldies! Problēma ir ir nevis ar jūsu prezidentūru, bet ar padomas darbības metodu vispār, ka lēmumi tiek pieņemti ļoti bieži pirms mēs esam oficiāli pieņēmuši savu atzinumu, kas mūsuprāt ir nepareizi. Tas ir pret sadarbības garu, pat ja tas nevienmēr ir pret konkrēto līgumas, eh, līguma tekstu. Barbara Kapela. Paldies, ministra kungs. Trīs jautājumu temati Vispirms par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas uh, apkarošanas. Komisija mm, pēdējā laikā ir eh, aktīvi strādājuši šajā jomā, padoma arī, jūs jau sacījāt, ka eh, divās lietās jums ir sekmējies, piemēram, par strīdz mehānismu un arī korporatīvajiem um, korporatīvo jomu. Mans jautājums ir tāds, kur jūs saredzat eh, nākamās prezidentūras ietvaros iespēju pavirzīties ievērojami uz priekšu, kuros jautājumos? Otra lieta - palīdzības programma Grieķijai attiecībā uz maksājumu par, par nākamo daļu, kas būtu jāmaksā Grieķijai Eirogrupa nav spējusi vienoties eh, savā starpā un arī ar Startautisko valūtas fondu un ECB. Un Grieķija eh, joprojām nav iekļauta aktīvu iepirkšanas programmā. Vadošie ekonomisti saka, ka Cipras vadība, valdība kavē progresu un investīcijas eh, nav atgriezušās pirmskrīzes līmeņos un eksporti neuzrāda izaugsmi. Daudz kas tiek runāts, bet maz kas tiek darīts. Un tad jautājums ir tāds, kāda ir padomas vidējā termiņa stratēģija attiecībā uz eh, Grieķijas parādas logu. Vai jums ir tāda stratēģija, kā eh, starptautiskais valodas fonds iesaka, jeb eh, savādāka? Tālāk par komisijas um, Eiropas pusgada stiprināšanu par eh, valstīm specifiskām rekomendācijām, vai padome ir pieņēmusi nostāju par to, ka Eiropas budžets kas tiktu, pieņa, e, par kur tik lēmts, ka vienotā finanšu ministra amatā vai e, attiecīgs Eirozonas finanšu ministra amats, e, nu, cik tas reāli jums viss liekas? Many, many but, um, the... Daudz jautājumu, nu, vienu pa vienam. Pa, vispirms par šo pooling, par EDS vai Eiro fondu Tas viss atduras eh, pret šo sienu, ko veido morālā kaitējuma jautājums. Ir kāda solidāra schēma vienmēr būtu spiesta saskarties ar šo jautājumu. Tas nevienmēr ir kā siena, pret kur atduras, bet eh, tas vienmēr būtu jāatrisina. Kreditoru valstis, Vācija, Malta vai vienalga, kas tā arī būtu par kreditoru valstī, vienmēr vēlētos vai vismaz tās, kurām valsts, kurām nav problēmas, vēlētos, lai tad, kad tās rīkojas solidāri, tad tā valsts saprastu, ka viņi palīdz arī sev. Jūs nobažījā, esat nobažījusies, vai Grieķija ir izpildījusi tās e, reformas, ko solīja, vai nē. Mēs par to nelēmjam šobrīd. Bet bažas vienmēr ir tādas, ka mēs palīdzam jums, un jūs palīdzat paši sev. Un tas būtu jāatrisina. Nevarētu sagaidīt sadarbību no kreditoru valstīm attiecībā uz kādu līdzekļu apvienošanu vai harmonizēšanu, ja netiek atrisināt šī problēma. situācija Grieķijā ir tāda, kā tā ir jo netiek eh, veikts eh, izmaksas, kamēr nav izpildīti nosacījumi. Nosacījumi ir paredzēti, lai valsts palīdzētu pati sev. Tā, lai jūsu dotā nauda netiktu izniekota, bet lai valsts nostātos uz savām kājām un kļūtu par finans, eh, finansiāli neatkarīgu un spētu atkal vērsties pie tirgiem. Šeit ir atkal jārunā par eh, parāda ilgspēju. SVF viedoklis atšķiras no Eiropas viedokļa un viena svarīga iemesla dēļ. Kamēr Grieķija ir ilgtermiņā daļa no mūsu saimes, no mūsu ģimenes, eh, SVF ir savi noteikumi, kas eh, tā ir jāievēro starptautiski, un viņi tie ir atšķirīgi no mūsējiem. Mēs Vēlamies sniegt Grieķijai palīdzību katru reizi, kad tas ir nepieciešams un kad tas ir pamatoti. Esam gatavi palīdzēt eh, viņiem samazinot eh, viņu parādu apkalpošanas maksu, bet neatlaižot parādu. Malta, piemēram, Malta aizņemas naudu par augstāku likmi nekā eh, tā, par ko tā aizdod Grieķijai. Tā ir tāda solidaritātes izpausme. Mēs eh, ilgtermiņā esam gatavi darīt visu kaut ko, lai eh, pārliecinātos un nodrošinātu, ka parāds nav nepanesama nasta. Tomēr varu teikt, ka pēdējā padomas sanāksmē principā gan padome, gan SVF vienojās principā. Un tagad SVF eh, konsultēsies vēl savā padomē. Mēs savukārt darām kā paši lēmām. Un nu, izskatās, ka šobrīd esam atraduši veidu, kā varam sadzīvot ar tiem nosacījumiem, kurus esam noteikuši. Paldies! Tagad man jāsāk grupēt jautājums, jo mums ir ļoti ierobežots eh, laiks, kas ir tulkošanai. Pieņems Langerkungs. Es tomēr vācisko gribu uzdot jautājumu. Ministra kungs, paldies, ka esat šeit šodien. Jūs sacījāt, es pat pierakstīju, naudas atmazgāšanas eh, apkarošana ir sarežģīts temats, situācija ir mainījusies, eh, situācija sarežģījusies ar Panamas dokumentiem. Tā tas ir. Strasbūrā pagājušajā nedēļā diskutējām par to, un premjerministrs sacīja, ka četras izmeklēšanas notiek. No šīm četrām izmeklēšanām Viņa sievu e, ir tieši saistība ar Panamas dokumentiem, bet pārējās trīs nav saistīts ar Panamas dokumentiem. Jūs atceraties mūsu faktu noskaidrošanas misiju Maltā, kur mēs cita starpā runājam ar varas iestādēm, arī ar jums, jūs tur piedalījāties e, izmeklēšanā pret valdības locekļiem. Mīcijus kungs ir atkal nominēts citā funkcijā, vēl svarīgākā Maltai, un Šeptī arī ir pie varas. Tad finanšu iestāžu pirmais ziņojums nonāca policijas prezidenta galda, un šis policijas prezidents veselības iemeslu dēļ atteicās no amata, atkāpās, un nākamais uh, Eh, viņa aizstājējs teica, ka viņš neko nevar teikt, kamēr tiesas nav lēmuši. Nu, kāpēc es to saku? Facebookā un preses konferencēs, eh, preses relīzēs eh, lasīju, ko Kāzas kungs, Mecalas kundze un, un Panamas izmeklēšanas komiteja, tie ir īstie Maltas pretinieki, ko tik es nelasīju, bet ir jau Maltā vēl saprātīgi cilvēki, uh, kā bisk, eh, eh, arhibiskaps, eh, kā īsts katolis, nu man prieks, ka viņš vienmēr aizsargā demokrātiskus uzstājas. Jā, jā, paklausieties mani, es divreiz esmu sarakstā ierakstīts. Tāpēc mani jautājumi ir šādi. Pirmais. Vai izmeklēšana ir virzījusies uz priekšu, jeb tas paliek tāpat kā iepriekš zem galda kaut kur zem tepiķa paslaucīts? Uh, jā, jūs ļoti labu darbu esat darījis, bet valdības uzticēšanās valdībai beidzas tad, kad e, nav spējas e, savas, rindas, e, savas rindās ievest kārtību. Rīcības kodeks tālāk. Jūs neatbildējat ne uz vienu mūsu jautājumu. 27 dalību valsts atbildēja, jūs vienīgie nē. Rīcības kodeks ir starpvaldību instruments. Šie dokumenti ir noslepenoti. Jautājums par to, vai e, Malta nonāk melnajā sarakstā, tiek izlemts e, balsoties to, ko jūs darat, e, atbildot uz jautājumiem. Ja ārvalstnieks 35% samaksā nodokļos un 30% dabū atpakaļ, ja jums bija divas minūtes jautājumam. Jā, jā, es zinu. Vien, tā tas vienmēr ir. Jūs ievelkat vienmēr to pirmo daļu, ka mums pusstundu nozog, un pēc tam, kad eh, kritiski vēršamies eh, pret sociāldemokrātu, tad jūs sākat pārtraukt runātājs. Es gribu nosaucīt. Jums bija divas minūtes, saka priekšsēdētājs. Tagad jūs jau runājat vairāk kā trīs. Paldies tālāk Luigi Morgana. Grazie. Allora, mm, tre. Eh, Paldies. Trīs lietas pavisam ātri. Māja beigās Eiropas komisija publicēja dokumentu, pārdomu dokumentu par eh, ekonomisko un monetārās savienības nākotni. Jautājums ir tā, tad kā ir uztvērts šis dokuments, par to jau jūs daļēji atbildējāt, paldies, gribēju jautāt, eh, kāda, kā dalība valsts skatās uz eh, šo vēlmi tā noteiktāk vērsties pret to. Es tāpat arī prasu šo paziņojumu uh, sakarā, ko izteica uh, Merkels kundze jūnijā, paužot tādu neizpratni par uh, Eh, Eiropas eh, drošiem aktīviem. Es šeit likšu punktu, es saprotu, kāda ir liela atšķirība starp eiro obligācijām, bet jautājums ir, nu, vai ir šāda vēlme vai nav. Un nākamais jautājums par divām direktīvām CCTB un CCCTB. Jūs eh, devāt tādu norādi jau Beres kundze, es gribētu saprast, vai atbilstoši jums. Uh, ņemot vērā, protams, to, kas jau ir izdarīts, kā starp dalību valstīm būtu iespēja iedomāties, ka eh, daļa no tā, kas tiek iegūts šajā līmenī, ka to varētu eh, padarīt par eh, daļēju vai finansējumu, finansējumu tā kā pašu resursiem. Un visbeidzot, pavisam ātri, uh, Nav iespējams nerunāt par eh, PVN eh, grāmatām un eh, elektroniskajām grāmatām. Es saprotu, ka tas ir viss šīs pakotnes sastāvdaļa, bet, protams, tam visam vajadzīgs laiks. Sī, Sì, grazie, eh, ministro. Paldies, priekšsādātāji. Sveicināts ministra kungs. Man ir divi jautājumi. Mēs zinām, ka Malta ir kļuvusi par mm, tādu populāru vietu daudziem itāļiem, kur pārvietot uh, savus īpašumus, kapitālu. Uh, šis ekonomikas uh, brīnums uh, ir saistīts tikai ar uh, vienu vārdu nodokļu. Jūs zinat, ka katru gadu 4 miljārdi eiro tiek atņemti tādā veidā citām Eiropas Savienības valstīm. Tātad tas aiziet Maltai, kur notiek šī e, darbība. Un e, šī darbība, šīs darbības varētu piesaistīt arī tāds apšaubāms kapitāls e, šai salai. E, un kādi mehānismi ir izveidot un pastāv, lai varētu kontrolēt un verificēt to, cik kvalitatīvi kādi ir šie investori, kas ierodas uh, salā un tur darbojas. Esam arī lasījuši jūsu aicinājumu, lai pēc iespējas uh, tiktu rekrutēti eh, darbinieki, kas varētu strādāt Maltā, kas arī varētu dot kaut kādu informāciju, jo mūsu profesionālā struktūra Itālijā to prasa. Nākamais runātājs Fernandes kungs. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Tas attiecas uz diskusijām ECOFIN ietvaros un pastiprinātos sadarbības grupas darbu par finanšu transakciju nodokli, kas bija prioritārs, kā tur diskusijas attīstās. Un vēlos arī paturpināt eh, to, eh, par ko jau tika runāts, bet eh, vēlētos saņemt vairāk informācijas par EDIS, par depozītu garantijas schēmu Zinām, ka padomē ir tehniskās debats un tas kādā brīdī pāries politiskās diskusijās, bet vēlētos noskaidrot, kādas ir bijušas debats pēdējos pāris mēnešus un cik optimistiski jūs esat par eh, tuvākajiem sešiem mēnešiem. Paldies, tagad laiks atbildēju. Jāsaka, esmu šeit kā padomas priekšsēdētājs. Tas nav mans personīgais viedoklis, kuru es paužu, bet eh, kā es uzskatu, kas ir padomes viedoklis, eh, kāds darbs tiek darīts, eh, kāds ir rezultāts, kāda ir priekšlikumi. Varu atbildēt tikai uz tiem jautājumiem, kas ir šādā kontekstā skatām, bet citi jautājumi. Tik daudz jautājumu man nu, tik uzdot. Tāpat kā Maltā, jau aicināsiet mani uz Panamas komitejas un gatavs atbildēt uz šiem jautājumiem. Es ne, nesapratu šo juridisko problēmu starp padomi un Panamas komiteju. Tas man par sarežģītu. Bet kā finanšu ministrs, Maltas finanšu ministrs, esmu gatavs ierasties atkal, cik vien reizes gribēsiet, pana komitejā un atbildēt uz visiem šiem jautājumiem kurus jūs vēlējaties uzdot. Bet šeit par politisko gribu padziļināt ekonomikas monetāru savienību. Es domāju, ka ir šī griba. Politiskā vide mainās. Tas, tas viss redzams ir. Pēc Brexit vai pēc Trumpa, nu nezinu kā tur būs, bet eh, pārmaiņas notiek. Jaunās vēlēšanas Francijā maina arī diskusijas veidu, kas mums padomē, tas ir pozitīvāks. Gan vīzijas eh, ziņā, gan vēlmē kaut ko darīt pēc Vācijas vēlēšanām tas varētu būt arī vēl stiprāk. Tas man personīgais viedoklis, tā jau redzēsim vienotajā tirgu šis lēnais eh, uz priekšu virzīšanās temps. Izskatās, ka tas mainās, vismaz no tā, ko mēs dzirdam pamē. Un izmaiņas būs uz labo pusi, būs lielāka vēlme kaut ko darīt. Un kaut ko mainīt nākotnē. Kas attiec uz Itāliju un nodokļiem, varu jums apliecināt, ka nodokļu iestādē Maltā un Itālijas iestādes salīdzina informāciju, apmainās ar informāciju, vai runāja par AML vai nodokļu iestāžu darbu, varu jums apliecināt, ka šitā ideja par nodokļu paradīzi Nu, jūs varat eh, dažādas stāstus atcerēt, nu, es varu tāpat darīt, bet es nedomāju, ka tas ir eh, nozīmēt virzību uz priekšu? Nē, es domāju, ka mums ir jāstiprina iestādes, mums ir spēkā likumdošana, saskaņā ar kuru automātiski informācijas apmaiņa no šī brīža notiek. Tāda mums nebija pagātnē. Nav vērts uh, vainot neklasisku nodokļu sistēmu, to apstiprināja Eiropas Savienība uh, DG Competition, OECD to arī ir atzinuši. Es nezinu, kāpēc tā šķiet jums nav gana laba, un jūs sākat sacerēt stāstus par to. Un eksperti, vai tie no OECD komisijas vai SVF, lai viņi to norāda. Un nav nekāda dokumentācija, kas uh, pierādītu jūsu apgalvojums. Par Edis mums teica turpināt darbu pie tā līdz Vācijas vēlēšanām. Uzskatu, ka tā ir neatņemama daļa no Banku Savienības. Un būs liels spiediens no visiem, lai tas viss tiktu pabeigts. Kas attiecas uz CCCTB? Tur ir jārēģē uz peļņas pārnesi, kas balstās uz transferu cenām. Nu, šeit notiek eh, divās plūsmās darbs un eh, mērķis ir viens. Ko mēs darīsim ar fondiem? Nu, katram ir sava izvēle. Atceros ar FTT, mums bija pašu resursu ideja, eh, tad videi bija idejas to ieguldīt vai trešā pasaulē palīdzēt, nu, ehm, ja nekļūdos, viņa šī darba grupa ir tikusies tikai vienu reizi mūsu prezidentūras laikā. Un tas ir arī tas, pie kā viņi ir palikuši. Are... Okay. Un nobeigumā, kā es teicu, īstenībā cerības nebija pārāk augstas, mēs esam maza valsts, un, bet es domāju, ka mūsu rezultāts ir rekordlabs. Un vēl līdz mēneša beigām es ļoti ceru, ka mēs vēl paspēsim pabeigt eh, noteiktus kādus dasjē, un mēs esam ļoti, ļoti gandrīti un lepni par savu veikumu prezidentūras amatā. Paldies priekšsēdētāji! un paldies par lielisko sadarbību, un liels paldies par sadarbību pusgada garumā, vēl nav laiks beidzies, mē, nākamās dienās mums arī vēl ir sagaidāmi darbi, un tad mēs tiksimies ar jums arī parastajā ekofīna sastāvā, kur jūs būsiet ierindas eh, finanšu ministrs. Paldies eh, visiem, un paldies visiem deputātiem.